Okay, colleagues, can I open the meeting? Godātie kolēģi, uzsāksim sēdi un atgādinu, ka arī e, šī sanāksme tiek arī translēta tiešraidē. Mūs tātad dzird arī ārpus šīs zāles. Pirmkārt, darba kārtības pieņemšana. Vai ir kādi komentāri? Komentāru nav, tad labprāt pieturētos pie šīs darba kārtības. Paldies! Apstiprinām protokolu. Vai var apstiprināt pagājušās sanāksmes protokolu? Paldies! Trešais pasažieru tiesības ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdens ceļiem. Viedokļa apmaiņa. Inese Jala Sender, lūdzu. Sí, gracias, presidente. En primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties kolēģiem par viņu pacietību, jo dažādu iemeslu dēļ man ir jāatvainojas, bet es nevarēju uzstāties agrāk lai nāktu klajā ar uh, pirmajām idejām un uh, organizētu viedokļu apmaiņas. Pateicos sekretariātam, paldies, Mērķu! Paldies visiem cilvēkiem, kuri man palīdzēja sagatavot šo pirmo prezentāciju. Ir skaidrs arī, ka pēc pirmā Eiropas uh, parlamenta lasījuma un pirms parlamenta vēlēšanām mēs saņēmām priekšlikumu relatīvi ambiciozu priekšlikumu, kurš toreiz tika izstrādāts. Priekšlikums, kurš bija visai precīzs, runājot par dažādām definīcijām, jo īpaši par jēdzienu force majeure. Un pēc tam, kad padoma nāks klajā ar saviem secinājumiem, tagad mēs esam tādā situācijā, kur ir jāatzīst, ka viedokļi visai atšķirs un būs abas pozīcijas jātuvina, ja mēs vēlamies nonākt pie kāda risinājuma. Tajā pat laikā pavisam nesen Eiropas kopiena tiesa ir pieņēmusi spriedumu par citu pakotni, par pasažieru, par gaisa eh, transporta pasažieru tiesībām. Un tiesa ir nākus klajā ar spriedumu, kas vairāk šeit atbalsta Eiropas parlamentu, kurš ir pieņemis tādu radikālu pozīciju attiecībās pasažieru tiesību aizstāvēšanu. Pēc šiem ievadvārdiem es aicinu kolēģus mani atbalstīt un mēģināsim satuvināt mūsu pozīciju. Pirmais lasējums un arī padomas vienošanās, un šeit ir visai ievērojama viedokļa atšķirība, Un tad arī Eiropas kopiena tiesa, kur arī mums necāt, zinām, atbalstu mūsu pozīcijas aizstāvēšanai. Un, uh, viens no svarīgākiem jautājumiem, kur uh, mums atšķiras viedoklis no padomas viedokļa, ir tieši aptvērums. Mēs nācām klajā ar ambiciozu priekšlikumu, lai maksimāli aizstāvētu un pasargātu visus pasažierus ka tiek, sas, ka tiek sasniegts eh, šis 12 eh, pasažieru skaits. Nu, padomē 27 dalību valsts ar dažādiem viedokļiem, dažādām idejām, un padomē mēģina tādējādi arī ierobežot šīs piešķirtās tiesības un vēlas, lai šeit mēs nerunātu par 12, bet sākot ar 36 pasažieriem. Eh, Kā sākot ar šiem 36 pasažieriem, kad tiek piemērots šī. Uh, direktīva arī tiesībās kūģiem. Šeit mēs runājam par trim pērs, trim cilvēkiem uz klāju, un tad ir arī vēl kuģa svars. Bet es tomēr gribētu dzirdēt arī kolēģu viedokļus. Un runājot par definīcijām, parlamentā mēs esam pieņēmuši uh, Kiho kunga grozījumu, kurš attiec uz šo force majeure vai ārkārtas apstākļiem, un es uzskaitu, ka šīs grozījums varbūt ir pārāk detalizēts. Jo īpaši ņemot vērā Eiropas kopienu tiesas spriedumu, manuprāt, šis grozījums vairs nav pieņemams elektrības pārtraukšana vai kāda administratīva rakstura problēma. Uh, Tas ir saistīts ar kādu sankciju vai administratīvo sodu, vai ir kā vēl citi elementi, kur jātiecas nu, vairāk uz tādām tehniskām problēmām. Tas viss ir jāskata, lasot Eiropas kopienu tiesas spriedumu gaisa transportam, gaisa pārvedājumiem, bet es uzklausīšu šeit kolēģu viedokļus. Un tad kompensācijas uh, Arī par šo jautājumu ir visai liela atšķirības starp parlamentu un padomi. Parlaments vēlas vairāk aizsargāt pasažieru tiesības, nodrošināt tās, bet eh, padomu savukārt no savas puses pārskatīja arī ies, šīs kompensācijas iespējas, un tas nozīmē to, ka, ka vairāk likums regulāro līniju, kuras pastāv šodien, um, netiek apliktas ar mūsu sodu noteikumiem, eh, kompensāciju noteikumiem. Runāts arī par uh, lidojuma atcelšanu vai uh, kavēšanos, bet šeit mums ir jāpiemēro tiesas spriedums, kurš ir labvēlīgāks pasažierim. Tas nozīmē, ka visi ierobežojumi, kādus vēlējās padome, šodien. Nu, tos tagad ir grūtāk aizstāvēt, jo īpaši ko, kopienas tiesas sprieduma gaismā. Kā jau es teicu, tad šis spriedums tiešām mums lielā mērā palīdz. Tad vēl arī jāpiebilst tās, ka arī kruīz kuģiem Mūsu komitejā mēs mēģinām a, veicināt turisma aktivitātes, neaizmirsīsim to, un es gribētu laikru izkuģiem. Mēs būtu visai elastīgi, jo īpaši attiecībā uz iepriekšēju informācijas paziņošanu un palīdzību Protams, ka šeit ir jāievēro pasažieru tiesības, bet, manuprāt, attiecībā uz kruīz kuģiem jāatrod tāda metodas, lai turismu uzņēmumi, kruīz ku organizētāji, lai viņiem būtu zināma uh, rīcības brīvība. Un viņi ir jāizklaus, lai raudzītos, kādi būtu vēl citi risinājumi, lai ņemtu vērā šādu pakalpojumu specifiku. Arī šeit labprāt dzirdēt kolēģu viedokļus. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, mm, šie par šiem papildus mehānismiem, kas ļauj aizsargāt pasažierus un novērst konfliktus, nodrošināt šo pasažieru aizsardzību, šo aizsardzību, kur mēs vienmēr vēlējāmies nodrošināt. Aizsardzība, kas šodien ir atzīta jo īpaši visi šie aspekti, manuprāt, šeit runa ir arī par zināmām arī saiknēm ar padomas viedokli, bet, nu, ir vēl citas problēmas, protams, aptvērums, kur minēja kompensācija, kādas tiek izmaksāts pasažieriem. Nu, šie ir punkti, kur tomēr mūsu viedokļi ievērojami atšķirs un arī runāju par šo force majeure definīciju. Par šiem punktiem, nu, varbūt tas ir nedaudz delikātāk, bet lai nu kā, Pārdomē, jebkurā gadījumā ir jātuvinās Eiropas parlamenta nostājai. Tas pagaidām viss, un ar prieku uzklausīšu kolēģis. Vēlreiz pateicos uh, kolēģiem bija zināms veselības problēmas, nevarēju jūs satikt uh, iepriekš, bet es zinu, ka uh, kolēģi tiešām arī ļoti sekoja šim dosjē. Paldies! Kāls kundz, lūdzu. Dank u wel, uh, voorzitter, uh, en dank u wel. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Ailes Heders kundzei. Ar lielu prieku Es eh, vēlreiz uzklausīju jūs teikto, un es priecājos, ka jūs šodien runājat par šo jautājumu, un kā, kā parasti jūs esat ņēmusi vērā padoms viedokli kas dažos jautājumos eh, ir diezgan atšķirīgs no parlamenta pirmajā lasīmā pieņemtās nostājas. Taču vienlaikus jāsaka, ka padoms princips, kas parāds uh, elastīgāku pieeju īpaši mazajiem kuģiem. Un šajā nolūkā paredz tātad tādu kā izņēmumu nostāju, ir princips, kuram arī es varētu piekrist. Jo um, vismaz sākotnē mēs par to vēlējāmies vienoties. Un es domāju, ja tas ir iespējams, tad būtu jācenšas aizstāvēt pasažierus, bet vienlaikus jūs arī zinat, ka ir šis īpašais gadījums, šie mazie kuģi. Un te es gribētu minēt, jo īpaši šos te um, īspriedz braucienu un uh, kruīz kuģus, kuri um, strādā uz pasūtījumu. Un, protams, ka šajos gadījumos mums būtu jārīkojas elastīgāk, jo citādi mēs uzspiedīsim bankrotu dažiem uzņēmumiem, un um, šie pakalpojumi vairs nevarēs tikt uh, sniegti, gluži vienkārši tāpēc, ka šis sloks būs pārlieku liels. Uh, Un tieši šī iemesla dēļ arī mēs vēlējāmies rast citus risinājumus. Un mm, tāda vismaz bija doma arī, kas tika iekļauta grozījumos, kas tika iesniegts pirmajā lasīmā. Arī attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es gribētu teikt, ka šajā jautājumā es vēl gribētu turpināt darbu un sagatavot dokumentu otrajā lasīmā. Tālāk, kas attiecas uz šo te 36 pasažieru slieksni kritēriju, kur izvirz padome, es eh, vēlētos saprast, kāds, kāda motivācija ir šī lēmuma pamatā. Mēs paredzējām mazāku skaitu, bet es domāju, ka galvenā doma mums ir līdzīga. Un vai mēs nevarētu tomēr vēl šo jautājumu pārdomāt, lai mēs labāk sagatavotos otrajam lasījumam, jo īpaši attiecībā uz izpriec kuģiem un uz krojas kuģiem, lai šie noteikumi būtu tādi, kurus uh, praktiski varētu arī izpildīt. Vēl runājot par definīcijām, es domāju, ka mūsu nostāja ir nedaudz citāda nekā komisijas nostāja, kas attiecas uz šo tour operatoru. Mm, mums ir definīcija, kur ir atrodama arī citās direktīvās, bet uh, šo definīciju padomu tomēr ir grozījies, un es vēlētos, lai padomu mums paskaidros, kāpēc tas ticis darīts. Jo šobrīd rodas tās iespējas, ka varētu rasties zinām juridiskā nenoteiktība, ja mums šajā direktīvā būs cita definīcija, nevis tāda, kāda tā jau ir citās direktīvās. Un es domāju, ka pagaidām tomēr būtu labāk, ja mēs varētu atgriezties pie komisijas sākotnējās definīcijas, un es gaidīšu arī komisijas paskaidrojumu šajā jautājumā. Paldies! Paldies tagad Alka Draikungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi. Vispirms es vēlētos um, pateikties Ailes Santērs kundzei par lieliski paveikto darbu, kur viņa veikusties gan sarežģītos apstākļos, kā jau tas tika norādīts. Bet es uh, ceru, ka viņi izdosies veiksmīgi pabeigt šo darbu. Man būtu daži nelieli komentāri. Un tie būtu tādi vispārēji komentāri. Runājot par šo jautājumu un arī par uh, nākamo jautājumu, kas ir darba kārtībā. Es domāju, ka mums būtu jāizdara secinājumi no iepriekš notikušā, jo īpaši, kas attiec uz pasažieru tiesībām gaisa satiksmes gadījumā. Jo jāsaka, ka iepriekš mēs esam saskārušies ar interpretācijas problēmām, ir, viss nav bijis nemaz tik skaidrs, ka sā, kā sākotnēji šķītis, varbūt, ka mēs arī neesam saņēmuši pareizo informāciju, arī attiecībā uz sūdzību izskatīšanu, un es domāju, ka tie ir jautājumi, kurus mums būtu tagad jāatrisina Eiropas līmenī. Un es domāju, ka mums būtu jāsmeļas iedvesmu no iepriekšējās pieredzes. Tiesas nesenais nolēmums, kurā ir teikts, ka e, trīs e, stundu nokavēšanās ir tas pats, kas e, ceļojuma anulēšana. Es domāju, ka tas ir punkts, par kur mums vēl būtu jāpār, jāpadomā. Un es domāju, ka mums pavisam skaidri būtu jāprecizē, kādos apstākļos pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju. Dažkārt varētu būt runa par finansiālu kompensāciju, bet es domāju, ka svarīgākais ir palīdzība, lai atrisinātu šīs problemātiskās situācijas. Un es gribētu runāt arī par aptvērumu. Mēs cenšamies izslēgt uh, zinām skaitu kategoriju no šīs direktīvas, cenšamies uh, izturēties elastīgāk attiecībā uz mazajiem kuģiem, bet es domāju, ka jau atkal jāsaka, ka te ļoti svarīga ir definīcija. Definīcijai būtu jābūt ļoti precīzai, lai mēs pēc tam vēlāk varētu zināt, vai attiecīgais gadījums ir vai nav direktīvas aptvērumā. Tāpēc es domāju, mums būtu jāpārdomā pavisam nopietni šī definīcija. Es nezinu, vai te būtu jāņem par pamatu tonnāžu vai uh, pasažieru skaits, es nezinu, bet katrā ziņā tas būtu nopietni jāpārdomā. Un visbeidzot. Sūdzību iesniegšanas sistēma. Es domāju, ka tas būtu jāskat centralizēta Eiropas līmenī. Būtu jābūt iespējai iesniegt šīs eh, sūdzības centralizēta Eiropas līmenī, lai varētu tās izvērtēt, apstrādāt, interpretēt. Un visbeidzot, jāsaka, tas arī eh, bijis vienmēr mūsu komisijas uzmanības centrā. Uh, proti cilvēku ar īpašām vajadzībām. Mums būtu jānodrošina tas, lai cilvēku ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem varētu izmantot transporta līdzekļus, jo jāsaka, ka šo cilvēku skaits ir aizvien lielāks. Un tas viss, protams, atstāja arī zinām ietekmi uz šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, Bilbao kundze, vai jūs vēlaties izteikties kā referente? Nē. Lichtenbergers kundze. Ivet, vai tu vēlēs runāt par šo jautājumu? Paldies! Es nu pat iepazinos ar saturu, atvainojos, ka nokavēju sēdes sākumu. Par pasažieru tiesībām un mazajiem kuģiem. Tur veidos problēma. Tas visiem skaidrs. Bet, nu, es nezinu. Varbūt tomēr mēs varētu skaidri noteikt, kā visu barjeru atcelšana, barjeru neeksistēšana ir pamatnosacījums, pamatiesības, lai vispār pasažieri varētu izmantot šos transportu veidus. Un tāpēc te vajadzētu ļoti piesardzīgi uh, pieiet šim jautājumam. Ja mēs šo definīciju attiecinām uz mazajiem kuģiem, bet eh, gribam to padarīt tik tādā veidā, ka tas tikai sanāk, ka nebūtu attiecināms uz lielajiem kruīza kuģiem, un ka vienīgi tad no viņiem varat pieprasīt zināmus um, vaļu atcelšanu. Uh, lūk, tas nebūtu īsti pieņemami. Mums taču ir konvencija par cilvēkiem ar mobilitātes ja, kustību ierobežojumiem, un mums ir jārespektē šī konvencija. Ja padomi to nevēlas darīt, tad mums, kā parlamentam, šo cilvēku tiesības ir jāizstāv. Es negribētu vienkārši tā uzreiz piekrist visiem daudzajiem izņēmumiem. Kā rezultātē pati direktīva tad sanāk, ka tik, nu, spēka pavisam mazos gadījumos skaitu. Līdz ar to es vēršos pie jums, kolēģi. Tas ir mūsu uzdevums aizstāvēt šīs tiesības. Katrā ziņā es atsaucos uz šiem pasažieriem, jo šobrīd, manuprāt, tas ir centrālais jautājums. Līdz ar to mums ir jāizstrīdās un jāpanāk šis konflikts ar padomi, jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka šīs tiesības tiek ierobežotas tik lielā mērā. Mēs varam arī atsaukties uz iepriekšējām diskusijām, kur mēs esam ļoti padziļināti domājuši, kas ir reāli iespējams un kas nav, kā tas ir iespējams ostās, kāda reāla risinājuma tur iespējama. Bet te šobrīd tas man tiešām ļoti kaitina, ja mēs kā transporta komiteja neiestāsimies par cilvēku ar kustību ierobežojumiem tiesību aizstāvēšanu. Turklāt vēl tieši tās viņam apgriezt. Paldies. Thanks, Eva. Mr. Epping. Paldies, Edvinkungs. Jūs esat ēnu referents, un es parasti, parastā kārtība tāda, ka vispirms dodu vārdu ēnu referentiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu neliela precizējumi. par um, to, kas tiek saprasts ar šo te kompensāciju jautājumu, jo par to mēs esam runājuši jau vairāk kārt. Tātad, ko tas īsti nozīmē? Vai tas nozīmē, ka pasažieriem tiek atmaksāta um, tā summa, kur viņš ir samaksājis par biļeti, tātad pilnībā, vai arī viņam tiek piedāvāts cits ceļojums, vai viņš tiek uzņemts un uh, izmitināts? Uh, tātad, kas notiek šādā gadījumā? Es domāju, ka pasažieriem, patērētājiem būtu jāzina pavisam skaidri, kas ar to tiek saprasts. Un es domāju, ka mums padomē būtu jāsaka, ka šajā jautājumā būtu jācenšas izvairīties no jebkāda veida pārpratumiem, jo citādi mēs radīsim juridisko neskaidrību pilsoņiem un patērētājiem. Uh, jo tie pasažieri, kas gatavojas šiem ceļojumiem, un gadījumā, ja viņi saskarsies ar to, ka šis ceļojums tiek anulēts, tad, protams, ka vispirms jau viņš ir vīlies, bet otrkārt viņš vēlas arī zināt, kas tādos gadījumos notiks. Arī es diezgan bieži ceļoju, un es zinu, ka ne, nevienmēr mēs saņemam kompensācijas. Un es domāju, ka mums noteikti būtu jāatrod precīzāk definīcija šīm jautājumam. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Vandelēnkungs! kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties eh, referentei par eh, lieliskajiem ievadvārdiem, kuros skaidri tika pateikts, kāda ir svarīgākie izšķirošie jautājumi. Es vēlējos izteikties tāpēc, ka eh, jau piecus gadus es strādāju pie šī jautājuma un katru reizi nāks konstatēt, ka mūs nodarbina tie paši jautājumi. Tāpēc es domāju, ka jau atkal būtu svarīgi uzsvērt, ka mums ir jācenšas rīkoties pēc iespējas uzmanīgāk, lai mēs nesajauktu iekšzemes ceļojumus ar jūras ceļojumiem. Un, um, tiek uh, noteikts robežas 36 pasažieru un tonnāži, bet es domāju, ka drīzāk būtu jānošķir šie gadījumi atkarībā no tā, kādi uh, ūdensceļi tiek izmantoti, jo ir mazie ūdensceļi, pa kuriem var ceļot ar pavisam maziem kuģiem, jo tiek uh, ceļots uh, uh, ūdņos, kas nav dziļi, bet uh, ir tādi gadījumi, kad iekšzemes uh, ceļi ir bīstami. Uh, Tā, piemēram, Lesko. Lesko var būt diezgan grūti kuģojama, un bieži vien Lesko ups eh, Dažos posmos ir ļoti grūti ceļot, tāpēc es gribētu uzzināt no komisijas, kāpēc mēs nosakām šo te robežu tonnāšās un atkarībā no pasažieru skaita un nevis atkarībā no tā, par kādiem ūdens ceļiem ir runa. Vēl viens komentārs priekšsēdētāji, kas attiec uz kompensāciju. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi pārdomāt šo jautājumu. Tas uh, ir pats par sevi saprotams. Uh, Un galvenā priekšrocība izmantojot uh, ūdens ceļus ir tas, ka ja uh, ceļojuma sākumā rodas aizkavēšanās, to ir iespējams izlīdzināt vēlāk ceļojuma laikā. Un tas tā nav, piemēram, uh, lidmaš lidmašīnu ceļojuma gadījumā, jo bieži vien ar lidmašīnu gan nav iespējams uh, atgūt aizkavēto laiku. Bet es domāju, ka mums būtu jārīkojas arī uh, pietiekami elastīgi runājot par aizkavēšanos, jo bieži vien neliela aizkavēšanos tomēr var izlīdzināt turpmākajā ceļojuma laikā. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, Fosters kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Daži pavisam īsi komentāri. Es pilnībā piekrītu Vandālenkunga komentāriem par to, ka ir jānošķir iekšzemes ūdensceļi un jūras ūdensceļi. Jā, jāsaka, ka šajā lietā mēs pilnībā transponējam to, kas tika jau izstrādāts gaisa ceļojuma gadījumā pirms neilga laika. Jūs noteikti tam piekritīsiet priekšsēdētāji un tiek minēti, piemēram, slikti laika apstākļi. Šādā gadījumā kompensācija netiek izmaksāta, bet paraugoties uz padoms pozīciju, es domāju, ka daudzos gadījumos nav eh, pilnībā skaidrs, kā tad tas ir. Viss ir diezgan aptuvens, piemēram, šajos laikapstākļu gadījumā, bet ir arī citas vietas. Iedomāsimies, ka mm, ir teroristu draudi vai streiks vai kaut kas cits. Un es domāju, ka ir pašas eh, par sevi pašsaprotams lietas, kuras mēs labi zinām, kuras te nav minētas. Es domāju, ka mēs tomēr vēlamies tādu situāciju, kurā viss pilnīgi būtu atrisināts. Un eh, tā tad ir jādomā, kas notiks ar kompensāciju tādos gadījumos, kad eh, ceļams ir jāizkavēs. Arī tas nav pilnīgi skaidrs, formulējums nav pilnīgi skaidrs. Tālāk, kas attiecas uz tonāžu un apkalpas locekļu skaitu, es domāju, ka eh, šī jautājumā drīzāk būtu jāsaprot par kādu veidu kuģi, ir jautājums. Un es gribētu uzdot jautājumu arī eh, komisijas pārstāvjiem, jo es nedarbojos iepriekšējā sasaukumā eh, šie 500 eh, metri. Vai kāds grasās stāvēt upes krastā un uh, skaitīt šos metrus. Es nezinu, kāds ir pareizais metru skaits, bet kurš ir nācis klajā ar šādu priešlikumu par 500 metriem? Uh, vai kāds stāvēs krastā un mērīs, e, ka š, tas būs, teiksim, 150 metri vai 500 metri, man tas šķiet pavisam dīvaini un neizprotami. Un visbeidzot, pēdējais komentārs par ļoti svarīgu punktu ir e, pasažieru ar kustību traucējumiem. Šeit noteikti daudz klātsošie ir ceļojuši kruīz ceļos, Un kāpēc e, šie cilvēki dodas kruīzu ceļojumos un e, dodas e, šāda veida brīvdienās? Tāpēc, ka viņi tiek uzņemti ļoti labi šajos kuģos un viņiem patīk šāda veida ceļojumi. Paldies! Thank you. Finally from... Paldies! Un visbeidzot, pats. Es piekrītu, ka jānodrošina lielāka elastība, īpaši kruīzu nozarē. Un referentiem pieskārās, runāja par to, ka kruīzu nozarei ir jānāk lai ar precīzākiem ierosinājumiem, bet mums jābūt piesardzīgiem. Nedrīkstam arī pārāk daudz viņus instruēt, ko mēs sagaidām un kā viņiem būtu jāpiedāvā. Galu galā sanāk, ka mēs panāksim pretēju efektu tā kā tam vēl jāpievērš padzināt uzmanību. Par 500 metriem, to, ko Fosterkundze nu pat runāja, manuprāt, īstenībā tā jau vairāk darbojas uh, tehnoloģijas, un tur īpaši nav problēmas to nomērīt, un to, ka nevajadzētu droši vien ar metramēru skriet, kā ar piekrastu mērīt, vai tas ir 500 metri. Bet ir tiešām nozīmīgs šis apsvērums, jo piemēram, mūsu vēlēšana apgabalā. Tas nozīmē, ka mūsu īpašo mežzīs upi, tas atbrīvot no šādām prasībām. Jo tas nav tikai muļķīgi prasība, piemēram, šādiem prāmjiem, kas čērs upes, jo tur ir dažādi veidi um, atsevišķie pakalpojumi, kā piemēram šajā mežzīs upē, kas ir pamatot prasība. Tā kā ir jāpasaka skaidri, ka tam ir zināms pamats. Komisijas vārdā Darkonto, lūdzu, jums vārds. Man liekas, ka bija vairāki jautājumi, kas tika uzdot jums nekā referentam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es neatgriezīšos pie šī priekšlikuma vēstures, jūs zinat, ka šīs priekšlikums iekļaus komisijas uh, politikas ietvaros, politika pasažiertiesība aizstāvībai. Un tā iekļaus arī 2005. gada lēmumā par pasažieru tiesību stiprināšanu. Šie divi priekšlikumi tika pie prezentēti 2008. gada decembrī par pasažieru tiesībām, ceļot pa jūru un iekšzemes ūdens ceļiem, un arī par autobusu pasažieru tiesībām Tas ir signāls par to, ka komisija vēlas papildināt uh, arī uh, noteikumu klāstu attiecībās pasažieru tiesībām. Un es neslēpju, ka diskusijas par šo priekšlikumu, par pasažieru tiesībām ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, šī diskusija līdz šim nav bijusi īpaši vienkārša. Tāpat laikā komisija tiešām vēlas pateikties Zviedrijas prezidentūrā par veikto darbu. Pēc vairākiem mēnešiem Zviedrijas prezidentūra ar oktobra transporta padomē panāca vienošanos, un tas ir ļoti pozitīvs rezultāts šī dosie turpmākai attīstībai līdz gala pieņemšanas. Un tieši šādā perspektīvā arī komisija uzskata, ka šī politiskā vienošanās ir absolūti fundamentāls solis pie, piesarēt pie šī um, priekšlikuma. Un pateicamies arī uh, Tešenē kungam referentam, kurš pirmajā lasījumā arī ļāva iegūt masīvu atbalstu plenāru sēdē, un tas ir tiesa, un es domāju, ka arī referents kundze, Jāla Sender kundze arī lieliski izanalizēja šī politiskās vienošanās eh, rezultātus, un arī oktobra padomē mm, panāktais teksts atšķīras no teksta, kur piedāvāja komisija. Uh, un no teksta, kur atbalstīja parlaments. Tas īpaši attiec uz aptvērumu, kā jau to norādīja referents kundze, un uh, šīs atšķirības arī attiecas uz atkāpēm, kādas varētu tikt piešķirts, ņemot vērā dažādas meteoroloģiskos apstākļus. To iekļautot padomu, un tāpat arī kompensācija jautājums. Uh, vairs nav šīs liekšņi, kas būs piemērojams kompensācijas maksas gadījumā. Mēs neapstrīdam to, ka ir ļoti ievērojams atšķirības starp šiem diviem tekstiem, tāpat laikā komisija tomēr augās uz nākotni optimistiski. Jo nu mums ir jābūt un jāatrod tāds vidusceļš un vienošanās starp padomu un parlamentu, un tas ir jāpanāk jau 2010. gada laikā. Mēs uzskatām, ka šīs viedokļa atšķirības nav tik lielas, lai šo gala vienošanos mēs nevarētu panākt vai arī to nepārtraukti pārliktu. Mums ir jānonāk pie vienošanās visai saprātīgos termiņos. Un varbūt daži detaļu punkti, kur tika minēti, bet ļoti pamatoti, tika minēti šajās diskusijās. Ir skaidrs, ka komisija definīcijās mēģina ievērot arī definīcijas, kāds jau ir atrunāts citos kopienas tiesību aktos. Mēs raugāmies, lai būtu zināma konsekvence, jo īpaši atšķi, eh, direktīva 90 līdz 314. Mēs raugāmies, lai būtu, mēs definīcijās būtu konsekventi. Un arī no komisijas puses uh, varbūt arī var teikt, ka arī padomu mums piekrīt, mēģinam ņemt uh, vērā arī praksi un pieredzi darbā pasažieru tiesību aizstāvības. Un arī šajā darbā mēs ņemam vērā labākās paraugu prakses un arī mūsu debašu laikā mm, ņēmām to vērā un raugāmies, kā šis dokuments varētu arī reāli funkcionēt. Mm kā uzņēmumu operātāru, operātoru un arī iestādes varēs ievērot šos noteikumus. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, pēdējais punkts, kurš arī tika minēts, ir šie 500 metri un iekšzemes ūdens ceļi. Un šie abi jautājumi ir saistīti, jo īpaši pie, padomēs diskusijā arī 500 metri bija viens no līdzekļiem, kā var ņemt vērā dažu specifiku, jo īpaši ceļojot piekšzemes ūdens ceļiem, bet nu ne tikai, jo varbūt arī apstākļi, kas ir visai līdzīgi ceļošanai. Uh, pa iekšzemes ūdensceļiem, kur ir visai īsi, vai arī ceļot pa jūru, kur ir garāks distances. Ņemot vērā arī šo Eh, pārvadājumu, īsos pārvadājumus. Mēs esam arī tad iekļāvušos 500 metrus, bet esam gatavi atbildēt citiem jautājumiem, bet pašlaik tagad arī mēģināju atbildēt uz dzirdētiem jautājumiem. Paldies! Oh, thank you, Ms. Paldies! Ajolas kundze, lūdzu! Jā, paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos, eh, kādā ziņā vispirms pateikties kolēģiem un kolēģiem par ļoti noderīgiem komentāriem. Paldies jums visiem! Un īpaši par to, ka jūs pieskarāties iedzīvotājiem nozīmīgajiem jautājumiem. Un viens no tiem tieši ir par personām ar ierobežotām kustību iespējām. Mēs tiešām nemaz nevaram šajā ziņā te par maz izdarīt. Mums ir drīzāk jāpanāk maksimālais, ko mēs varam. Es arī ļoti rūpīgi uzklausīju komisiju. Paldies komisijai par visu atbalstu, un paldies komisijai arī par ļoti šo optimistisko um, nostāju un viņu nostāju, ko viņi pauž. Mēs redzam, ka viena no iestādēm varbūt grib panākt vairāk kopīgo nostāju, citas iestādes koncentrējas uz trūkumiem. Padomi man šķiet šobrīd no pirmā lasījuma ir pārņēmusi E, konkrētas lietas un atsevišķas lietas nav pārņēmis. Un salīdzinot, piemēram, ar dzelzceļu un arī aviotransportu, mums te ir vēl lietas, ko mēs varam panākt. Paldies arī. Priekšsēdētājām arī vēl mans kolēģis Kančan par šo ziņos vēlāk, par to, kā pasažieru tiesības tiek ievērots autobusu pārvadājumos. Arī šajā nozarē ir līdzīgas problēmas kā manā ziņojumā. Un, ja mēs tad iepazīsimies un izskatīsim vēl visus grozījumus, tad mēs arī acīm redzot varēsim risināt tālāk sarunas ar padomi, un tad padomi varēs to pārskatīt, vai mēs šos ziņojumus varam skatīties kopīgi kā paketi, vai tomēr izvēlēsimies citu pieeju. Uh, Iepriekš parlaments parasti ļoti labi pārstāvis savas pozīcijas un veicināja sadarbību šādos jautājumos, īpaši runājot par pasažieru tiesībām. Katrā ziņā es arī tieši sazināšos ar visiem ēnu referenti un referentiniem, referentiem. Mēs daudz kam piekrītam, arī katrā ziņā tam, ko esam saņēmuši no padomas. Uh, Mēs tomēr gribam skaidri, lai būtu līdzsvars starp pasažieru tiesību ievērošanu un arī, protams, ekonomikas, sociālās situācijas līdzsvarošanu iekšzemes un jūras transporta ceļos, ūdens ceļos. Katrā ziņā šis līdzsvars ir ļoti svarīgs. Es pateicos visiem vēlreiz. Paldies par komentāriem. Un ceru, ka mums izdosies šos svarīgākos atskaits punktus iekļaut un izslēgt nevēlams juridiskas interpretācijas, ņemot vērā neseno Eiropas kopienu tiesas nolēmumu. Droši vien mums varētu būt pamats šo nozari definēt šaurāk nekā to ir līdz šim darījusi padomu, Bet, nu, vēl ir iespējas arī šīs sarunas turpināt ar padomu, un es katrā ziņā tieši sazināšos ar visiem kolēģiem, un mēs arī strādāsim pie grozījumiem. Paldies! Paldies! Tālāk mēs izskatīsim jautājumu par pasažieru tiesībām autobusu pārvadājumos. Un te došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Nu ko, es tieši varu turpināt, ko nu pateica jau arī Aila Sanders kundze. Par to, ka mēs varam šo skatīt kā kopējos jautājumus kopējā paketē. Gan runāt par autobusu pārvadājumiem, gan arī tad par jūras un iekšzemes ūdens transportiem. Tas ir arī turpinājums tam darbam, ko esam skatījuši eh, jau arī avio pārvadājumos, un tagad ūdens transportā, un tagad lūk arī autobus pasažieru tiesības. Politiski jau šī jautājuma ir izskatīta, padome ir vienojusies, ka arī pasažieru tiesības autobusos ir jāskata, bet nav konkrēts padomas priekšlikums vēl sagatavots. Mm, tagad mēs tikai sagaidām, ka varētu būt, zinām, tāda nostāja 17. decembrī, ka to varētu vismaz padomu tad apkopot un darīt mums zinām. Uh, Mums savukārt ir izskatīts pirmais lasījums, tad uh, uh plānots, piedodiet, um, tātad, piedodiet, tad tas bija aprīlī, um, kur bija liels vairākums nobalsoja par. Mans kolēģis Albertini pirmā lasījumā pārstāvēja šo dokumentu, un tagad ir pienācis laiks šo darbu tālāk virzīt. Un es lūkšu attiecīgi komiteju sagatavot mums mandātu tālākam sarunām otrajā lasījumā. Jau es divreiz neformāli esmu ticies ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem un arī piedalījos sarunās ar Spānijas uh, nākošo prezidentūru. Tātad. Un izšķirīgajos jautājumos mēs redzam, ka mums vēl ir te ko darīt, uh, Mēs ar vienu turpinām sarunas par aptvērumu un par kompetenču sadalījumu. Par aptvērumu. Nu, te katrā ziņā ir jāprecizē un jādefinē, kas īsti ir reģionālā satiksme. Mums ir starp pilsētas satiksme, mums ir starptautiskā satiksme, bet nav skaidri definīcijas par reģionālo satiksmi, jeb transporta pārvadājumiem. Es varu tikai piekrist, ka ir divas svarīgas lietas, kas jāņem vērā. Tieši pilsētu un starppilsētu pārvadājumos, iepratim tālajiem transporta pārvadājumiem. Ja mēs, protams, visu nevaram noregulēt, bet ja mēs tad neiekļausim pilsētas pārvadājumus, tad sanāk, ka 75% vispār netiks atrisināti, netiks ietverti iekļa aptvērumā, un tas nebūtu nekas vēlamais rezultāts. Nē, nekādā ziņā. Es uzskatu, ka katrā ziņā mums ir jācenšas izstrādāt noteikumus, kas aptver visus autobusu pārvadājumus. Bet tad ir iekšēji šajā direktīvā arī jānošķir šīs atšķirības starp pilsētu transportu un starp pilsētu transportu un katrā ziņā Katrā ziņā mums jāpanāk, ka mēs aizsargājam šo pasažieru tiesības. Mēs taču runājam par pasažieriem kā galveno, svarīgāko, un te nav runa šoreiz gan par uh, transporta operatoriem, uh, vai šiem pakalpojumu sniedzējiem. Šoreiz nav akcents uz viņiem. Ja viņu interešu aizstāvību. Nē, šī paketa ir par pasažieru tiesībām. Un te skaidri jānovelk robežas. Bet katrā ziņā mums ir jāmēģina panākt, lai šis aptērums ietver simtprocentīgi visus autobusu pārvadājumus. Bet tālāk ir jārunā par kompetencijām, kas par ko atbild. Tas ir ļoti objektīvi jāsadala. Tas ir nozīmīgs jautājums. Ir jāmēģina panākt tas, ka kā atsevišķos gadījumos, kur vienā vai otrā veidā ir nodarīts zināms kaitējums, konkrēti negadījumi bijuši vai kādā citā veidā vienkārši ir pazudus, piemēram, bagāža. Nu, ko tad darām? Šādās situācijās, vai paredzot šādas situācijas, mums ir jāmēģina to a, sasaistīt ar. ar līdzinēju praksi. Mums ir jāskatās, kas ir tieši paredzēts kā tulītēji iejaukšanās saistībā ar, ar auto negadījumiem, kam ir nopietnas saks, tātad smagas saks, un tādos gadījumos tad ir jāpārbauda, kas ir tulītēm neatliekamā palīdzība, kas ir tulīt nekavējoši jāsniedz. Tad kāds ir šis apjoms, un tas nu ir jānosaka ļoti objektīvi. Tātad no vienas puses mums ir jāskatās tātad situācijas, kur ir iesaistīts pasažieris pats, un otras situācijas, kur ir runa par viņu bagāžu. Un papildus vēl jautājums, protams, ir pasažieri ar iero, kustību ierobežojumiem. Mēs runājam par 170 miljoniem pasažieru. Un 50 eh, miljoni no tiem ir ar dažādiem kustību ierobežojumiem, dažādi vecuma pārstāvji, tā ka mums ir noteikti jāņem vērā, kāds ir iespējas arī prasīt jaunus parametrus transporta veidiem, lai tie būtu visiem viegli pieejami, ēti lietošanā un panākt to, ka nepiemērotie transporta veidi autobusi tiktu um, izņemt no aprits, lai katrā ziņā visiem personām uh, tie būtu iespējami ērti lietošanā. Manuprāt, tas ir nozīmīgs jautājums. Vēl kas svarīgs, lai tiešām saulaicīgi, laicīgi jau mēs varētu iejaukties, rīkoties. Līdzīgi kā arī kuģu regulā, arī šo pašu pieeju mēs paceļam šeit, un mums vēl būs jāturpina diskusijas, un tas jāskat arī tālāk diskusijās plenārsēdē. Ar Mēs no padomas puses ar vienu gaidām šo definīciju, kā es norādīju, padomu līdz šim par definīciju nav spējusi vienoties, un es ceru, ka līdz 17. decembrim padomu spēs par to vienoties. Un tad, attiecīgi, mēs varēsim strādāt uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā arī izskatot iepriekšējos jautājumus, un kopīgi arī šos jautājumus tālāk virsīt. Līdz ar to uzskatu, ka Šī nu ir tā ličinējā pieeja. Mums visu laiku pirmais tātad ir pasažiertiesības, tas ir kodoli jautājums, galvenais jautājums, un tad mēs runājam par pasažieriem, nevis par citiem šajā nozarē iesaistītiem spēlētājiem. To vēlreiz es uzsveru un gribu, lai visi kolēģi, kādā ziņā ēnu referenti, censtos savos komentāros runāt tādējādā un jau sagatavot, lai tā brīdī, kad padomnāks klājā ar savu nostāju, tie būtu iesniedzami jau uzreiz. Sarakjānī kundze, jā, paldies priekšsēdētāji. Es tiešām tādu gribu pievērst uzmanību šiem ļoti strīdīgām jautājumam par regulas aptvērumu. Labi, padomājiet par to tagad runā. Vai reģionālo um, transportu maršruts neiekļaut vai iekļaut, vai starppilsētu savienojumu būtu jāiekļaut un tam līdzīgi. Tur vēl strīds turpinās. Nu labi, mēs runājam par starptautiskiem, bet kādā ziņā nav vispār veikts ietekmes novērtējums par to, kā tas ietekmēs transporta pārvadātājus. Zviedrijas prezidentūra nekādā ziņā negrib tagad uh, um, atbalstīt šos priekšapmaksas uh, biļeti. Un kādā ziņā vilnīgi nav atrunāts, kas notiek tajos gadījumos, ja notiek nelaimes gadījums un kāds pasažieris iet bojā. Tā ka tas vispār nav atrunāts. Bija. Līdzīgi jau ir, protams, noteikums spēkā par pilsētu transportu un piepilsētu transportu. Uh, bet te ir daudz citi parametri, kā piemēram pasažieru plūsmas intensitāte, biežums un skaits un tam līdzīgi, un tā ka viss šīs lietas ir jāņem vērā, visi šie parametri, un kādā ziņā tas jāskat kopsakarībās arī ar šo paketi par iekšzemes uh, ūdeņu un jūras transportu ūdeņiem uh, pasažieriem, un līdz ar to autobusu Eh, jautājums. Jāatzīst, ka vēl karājas gaisā padomē, tas nav politiski atrunāts, un mēs visu laiku gaidām šo 17. decembri, ka mēs varētu tad ievies zinām skaidrību. Tas būtu tiešām izcēli un ļoti labi, ja mēs šos jautājumus varētu arī tālāk virsīt kopā, izskatītos kopā, kā daļu vienotu paketi, un katrā ziņā tas arī m, mm, būtu labāk uzreiz eh, komunicējams un saprotams iedzīvotājiem. Līdz ar to es ļoti atbalstu šo paketu spēju. Maisner, lūdzu. Ähm, Paldies. Jā, patiešām mēs visi tāds sagaidām, ka padomu nāks klājā savu vienotu nostāju, lai mēs ar tos pamatu varētu tālāk strādāt. Ir skaidrs arī, ka šobrīd pirmā lasījumā izdevās panākt lielu vienprātību, un tas jau tiešām skaidri parādīts. Un tas, ka mēs esam sākuši sarunas par pasažieru tiesības autobusu pārvadājumos, bet ir vēl dažas lietas, kas ir jāuzsver vēlreiz un vēlreiz. Pirmkārt, par definīciju, pēc tam skaidri jāapsaka, ka ir, kas ir atbildīgs par ko, kas ir tieši atbildīgs, kas šādos nelaimes gadījumos, nu, dažādi veidi starpgadījumos būtu tad kontaktpersona pasažieriem, pie kā viņi var vērsties. Kas notiek, ja autobuss kavējas, kas notiek, ja autobuss vispār neatbrauc. Uh, Nu, lūk, līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, ka mēs šāds jautājums precizējam, un tas, ko mēs tad otrajā lasījumā gribēsim atrunāt, ka mēs tad skaidri novelkam šīs reālās robežas, vai tas ir īstenojums, vai tas nav īstenojums, vai tas atbilst praksē, reālām iespējām vai nē. Katrā ziņā mums ir jāapskata skaidrs, ko mēs sagaidām un ko mēs varēsim īstenot reāli ikdienā autobusu satiksmē. Mēs saprotam, ka lidojumos ir citi noteikumi, mazajiem kuģiem, autobusiem ir vēl cits apgrūtinājums, vai mēs tiešām varam nodrošināt visu to servisu, ko mēs uzreiz pieprasām. Arī par aptvērumu. Katrā ziņā mēs sagaidām, ka arī tas tiks attiec uz reģionālajiem pārvadājumiem. Mana politiskā grupa sacīja, ka to nevajadzētu attiecināt uz pilsētas transportu un piepilsētas transportu, bet attiecināt uz reģionālu transportu. Lūk, mums vēl jāskatās, kurš ir vislabākais variants liela nozīmīgs solis, manuprāt, ir, ka uzmanību pievēršam arī cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām. Mēs jau dzirdējām diskusijām, ir daudz cilvēku, kam ir šādas situācijas. Mēs runājam arī par demogrāfiskām sabiedriskām pārmaiņām. Tas nozīmē, ka būs vairāk vecāku cilvēku, kuriem ir grūtības pārvietoties, un ka mums ir jānodrošina viņiem pieeja, ērta lietošana lai tas tiešām būtu cilvēkiem nevis otrādāk domāts. Nu, paskatīsimies vienam, vai arī ne jau tikai vec cilvēki, arī māca bērnu ratiņiem, kā viņas var iekļūt autobusā un tāpat arī kuģos. Tā kā mums jānodrošina šīs situācijas maiņa, lai tā nāk par labu cilvēkiem. Nu, par šo pakets pieeju kopīgi ar kuģu pārvadājumiem, tas tiešām atvieglot dzīvi, arī apdrošinātājiem, piemēram, runāt par dažādu veidu atbildību, kurš uzņems, kurš nes atbildību. Un tā kā tomēr ir zināmas lietas, ko mēs nevaram salikt kopā, kas ir jānošķir, ir atsevišķi gadījumi, kur ir jāparedz atšķirīgs eh, noteikumu komplekss, eh, kas attiecams uz autobusiem, kas attiecams uz kuģiem. Piemēram, konkrētiem cilvēkiem. Protams, ja mēs varam izstrādāt, jo īsāks, jo konkrētāks noteikums, jo labāk. Uh, Bet, protams, ka tā viss ir bumba pie padoms, un mums jāgaida viņu nostāja, un es ceru, ka šīs viņu konsultācijas dos labu rezultātu, un mēs tiešām nodrošināsim, ka pasažieru tiesības Eiropā būs jau spēcīgāk aizstāvēts. Mišī Liktenberga. Paldies, Liktenbergs kundze. Dank. Um. Jā, paldies. Es domāju, ka galvenā problēma šajā dokumentā ir tieši, ka mēs nevaram skaidri nošķirt reģionālo satiksmi pilsētas satiksmi un starppilsētu, jeb tālo reisu savienojums. Ja mēs skatāmies iekšzemes, jeb valsts teritorijā, kā tas notiek, mēs, protams, ka runām gribam par vienot Eiropas tirgu, un tad līdz ar to sanāk, kad veidos grūtības starp šiem mēsliem. Nereti sanāk, ka vienu maršrutu cilvēks uh, pārvietojas, izmantot divus, trīs transporta uzņēmumus, un tad sanāk pilnīgi citi uh, noteikumi būtu spēkā, un tas būtu ļoti grūti izsekojams. Līdz ar to jārunā par šiem maršrutu savienojumiem, kas jau, jau šobrīd piedāvā zināmas pasažieru tiesības, mēs tagad tās iedzinātos, nopietnāk izanalizētu un atrast labu risinājumu. Un tas nozīmē zināmu. Um, atrisinām. Mēs redzam, ka šobrīd ir nopietnas grūtības. Ir daudz maršruti jau tagad, kas darbojas, kur tātad ietver gan piepilsētas, gan starppilsētas savienojumu, gan arī tālie maršruti. Un tad nav skaidrība šobrīd, to vajadzētu precizēt. Un par to, kā mēs varam nodrošināt. Ah Tas ir katrā ziņā nozīmīgākais jautājums, manuprāt, šeit. Tāpat nākamais ir par šo atbildības nodalīšanu un par šo kontaktpersonu. Nākamais nozīmīgais jautājums, manuprāt, jau runājam arī par elastību attiecībā uz jūras transportu. Mēs runājam tikai no vienas puses. No vienas puses, kas tātad ir? piemēram, kas nodrošinās Šveicē attiecībā uz dzelzceļu, tur ir liela elastība paredzēta tam, ka pasažieri tiešām paši izvēlas, vai viņi tagad kā kompensāciju grib saņemt tādu laipnu uzņemšanu ar kafiju un kūkām, vai uzreiz pārsēsties citā transporta veidā, vai arī viņi grib saņemt kompensāciju finansiāli, naudu, vai uzreiz savienojumu ar nākošo iespējamo transporta veidu. Lūk, šī elastība nodarbojas ļoti pozitīvi. Bet tas var arī vērsties sanāk pret citiem pasažieriem. Ja sanāk, ka viena veida kompensācijas veids nav īsti pieejams, bet savukārt cits kompensācijas veids ir ļoti pieejams viegli, vai tad sanāk, ka pasažieri tomēr labāk tad ir zīle rokā nekā menis kokā, vai ne? Citiem vārdiem runājot, tas nozīmē, ka zināmos apstākļos ir ārkārtīgi grūti atrast šo kontaktu personu, kur var, kam var iesniegt iesniegumu tam līdzīgi. Tad uzreiz cilvēks labāk saka, nu tad uzreiz uh, labāk tad reāls risinājums, nākošais savienojums, tad, tad no dzelzceļa pārs, pārs, pārsēžas autobusā. Lūk, mums jāņem vērā šāda pieredze. Un katrā ziņā panāk, lai elastība ir domāt pasažieru labumam, nevis otrādāk kaut kā apkal apiet viņu tiesības un viņus piemānīt. Par mobilitātes jeb kustību ierobežojumiem to es aicinu, tāpat kā kuģu jautājumā, jau norādīju, tas ir centrālais jautājums. Tas ir nākošais, nozīmīgais jautājums arī nākotnē, un es pati no tā esmu ieguvusi daudz, jo daudz reiz, kad es ceļoju ar visiem čemodāniem, koferiem, es vienmēr priecājos, ja ir, vien ir iespējas um, izmantot tos celiņus, kas ir speciāli izveidoti cilvēkiem kustību ierobežam, un tad es pat varu aizvilkt savus koferus un izmantot šos ētos celiņus. Nu, tā kā mums jāskatās, kā tas iegūst plašākām labumu, plašākai sabiedrībai, līdz ar to mēs varam iegūt, skatās viņā pateikt, kāda ir vīzija, kāds šis transporta veids izskatīsies nākotnē, lai tas būtu ērti lietojams. Uh, Un tas nozīmē uh, svarīgās lietas - informācija, informācijas komunikāciju veidi un barjeru samazināšanu, lai tas uh, nekādās viņa nebūtu tāds barjeras, kas padara neiespējamu izmantot transportu. Katrā ziņā mums ir jāprecizē šie jautājumi, bet šie ir, manuprāt, paši nozīmīgāki, bet tie ir vien neskaidri un atvērti, un es neesmu tik ļoti optimistiski attiecībā uz padomu. Thank you, Mr. Bradbourne. Bradbourne kungs, paldies priekšsēdētāji. Jā, man ir sajūta, ka šī situācija jau kaut kur ir redzēta. Man tas atgādina to, ka mēs iepriekš jau runājām pār gaisa transporta pasažieru kompensāciju, dzelzceļa transporta pasažieru kompensāciju, un tagad mēs runājam par autobusu kompensāciju, pasažieru tiesības. Man nekādas problēmas nav ar pašu principu, protams, lai redzētu, ka cilvēki ir uh, tiek kompensēti, ja gadījumā ceļojums nenotiek kā ieplānots. Jautājums šeit ir par to, kā mēs to varam realizēt praksē un par to, kā mēs varam ieviest uh, šos pasākums. Uh, kas tiek pieņemta Eiropas līmenī. Kad mēs runājām par uh, šo situāciju, kad mēs runājām arī par autobusu, atcerieties, kad runājām par dzelzceļu, bija ļoti kritiski noskaņots. Stirkungs nebija īpaši apvienots, viņš toreiz bija referents. Mēs vēlamies, vēlējāmies runāt par vietējām dzelzceļu braucieniem un uh, uh tur izstrādāt ļoti daudz prasību. Uh, kas attiektos uz vietējiem braucieniem, un, manuprāt, tieši tas, pat, tas pats attiecas arī uz autobusiem. Es vēlētos, lai priekšlikums attiektos tikai un vienīgi uz startautiskiem braucieniem, jo dalību valstīm jābūs pašām savu ideju par to, kāds būs kompensācija līmeņi par uh, sniegtajiem pakalpojumiem un informācijas veidu. Un tas ir īpaši aktuāli, ņemot vērā tad, kad mēs runājam par autobusu. Uh, pārvedājumu pakalpojumiem. Tādēļ šeit var īstenībā piekrist padomēji. Mums tas ir jāierobežo, tas pēc iespējas vairāk, un Eiropas līmenī nevajadzētu mikromenedžēt kādus vietēji, jā, vietējos braucienus. Kāds, kurš pieprasa kompensāciju par braucienu, kas maksā varbūt vienu vai divas mārciņas. Uh, Liktenbergs kundze jau minēja arī Šveices gadījumu un arī tur problēmu. Jūs zināt, priekšsēdētāji apvienotā karalistē mums ir arī gāri ceļa autobusu braucieni, kas maksā no Londonas uz Edinburgu pasažieriem piecas māciņas. Un, ja kāda problēma ar šo braucienu, tad mums ir jāparedz uh, uh izmitināšanas iespējas un pārtiks iespējas braucinam, kas maksā 5 mārciņas, man tas neliekas īpaši saprātīgi. Mēs nevaram izvēlēties šeit pieeja, kas dar pilnīgi visām situācijām. Protams, ir skaidri nepieciešamība atrisināt jautājums, kur ir saistīta ar kompensāciju, ir nepieciešamība risināt jautājums par pasažieru tiesībām, bet vēlreiz mēs atkal mēģinam vienu uh, pieeju piemērot visam. Nu, piemēram, kā jūs zināt, priekšsēdā apvienotā karalistē mums Ir arī tādi pakalpojumi, kur patiesībā vec cilvēki vai cilvēki ar kustību traucējumiem var pieprasīt bezmaksas vai ļoti lētus braucienus, ne tikai lokālā, bet arī nacionālā līmenī. Un dažkārt tiešām šie braucieni ir par brīvu pilnīgi visiem pasažīriem. Un tagad, kad mēs runājam, ja eh, cilvēkam ir iespēja brīvi pārvietoties pa valsti, vai šām cilvēkam, kurš nav neko maksājis, viņam ir jāsamaksā tieši tāds pašas kompensācijas, kā piemēram cilvēkam, kurš maksājis lielu naudu par šo braucienu. Šeit šeit runa nav par principu, bet runa par, runa par to, kā mēs varam praktiski šos noteikumus īstenot. Es uzstāju to, ka mēs nevaram izvēlēties vienu pieeju, kas piemērosies pilnīgi visam, un es tiešām sārtraucos, kad mēs redzam šādus priekšlikumus nākam no komisijas, ka tie vienkārši pārkopē iepriekšējos priekšlikumus jo mm, nevienu brīdi nav komisija iedziļinājusies par to, par kā transporta veidu mēs vispār runājam. Mēs vienkārši šeit pārakstām uh, likumus. Un tādēļ tas ir ļoti sarežģīti pieņemam, un tādēļ tas arī nav tik viegli piemērojams autobusu gadījumā. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem, mēģinot uh, pārredzēt to, kādas būs šī kompensācijas dažādās dalībvalstīs, kur ir ļoti dažādi pakalpojumi un ļoti dažādas problēmas. Paldies, Galzas kungs. Paldies. 50 miljoniem cilvēku ir uh, um, kustība traucējumi, un šeit Mēs runājam, nerunājam par cilvēkiem, kuriem ir tikai kustība traucējumi, bet arī par cilvēkiem, kuriem ir arī redzes dzirdes problēmas, kuri ir uh, ierobežoti savās uh, pārvietošanās iespējas, varbūt viņiem ir arī kāda garīgs traucējumi. Un man ir sajūta, jā, ka es arī šo situāciju esmu redzējis. Iepriekšējā sanāksmē mēs runājāt, runājām par aviāciju un par gaisa transporta pasažieru tiesībām un visi piekrita tam, ka ka jēdzienu termina īpaši precizēti. Definīcija šeit īsti nav skaidrs atrun, skaidri atrunāts, tā mēs teicām toreiz, un, manuprāt, šeit ir līdzīga problēma. Un arī tie, kur runāja šodien, arī ziņoja projekts, tur tiek runāts ar cilvēkiem, kuriem ierobežotas pārvietošanās spējas, bet mums jau nevajadzētu runāt tikai par šiem cilvēkiem, bet par visiem cilvēkiem, kur ir kādi traucējumi vai invaliditāte. Un arī salīdzinot ar tekstu, kas tika pieņemts pirmā lasījumā, es redzu, ka padome atstājusi ārpus vairākus priekšlikumus, pat ja parlaments ir pieņēmis šādus priekšlikumus, un es uzstāju, ka cilvēki ar invaliditāti noteikumu, kā pievērojas šiem cilvēkiem. Kā šīs tiesības jāpiemēro lokāla un reģionālā līmenī leudrā lasījumā, pasažieru tiesības, kuri attiecas tikai vienīgi uz starptautiskiem braucieniem, Jā, bet kā tad ir ar vietējiem un reģionāliem braucieniem? Jo liela daļa cilvēku izmanto tieši šādu veidu braucienus. Un trešā lieta, un šeit man ir priekšlikums, kur arī iesniegšu rakstveidā 18. un 19. panti, kuri piemērojas visām jomām. Un arī 10. pants, kur tiek teikts, ka jums ir tiesības brīvi pārvietoties. Tās ir fundamentāls tiesības. Un šeit nevajadzētu paredzēt kādu atšķirību starp dažādiem cilvēkiem. Otra lieta - 18. pāns, kur ir īpašas tiesības atrunātas par apkalpes um, locekļu apmācību. Ja autobusu vadītājs nezina, kā palīdzēt cilvēkiem ar uh, ierobežotām pārvietošanās spējām vai cilvēkiem, kuri labi neredz, un ja apkalpes locekļi nezina, ko darīt uh, šādā gadījumā, tad šīs personas nevarēs izmantot pārvedāšanas pakalpojumu. Un vēl viens aspekts, kurš man liekas svarīgs, ir tāds, ka, ja tiek nodarīts kaitējums, tādā gadījumā Mums ir jāpievērš uzmanība tām, ja kāds, piemēram, ratiņkrēslā tiek ievainots vai ratiņkrēsls arī tiek sabojāts, šādas lietas ir jākompensē. Bet šie jautājumi projektā netiek atrast, atrunāti. Paldies, Lisendes kundze. Paldies! Jā, es varu arī piekrist tam, kā divi iepriekšējie priekšsakumi ir saistīti, taču tajā pat laikā vēlos atgādināt, ka lietas, nu, gluži e, vienāds nav. Piemēram, Spānijā ir e, pasažieru pārvedāšanas pakalpojumi tieši uz ceļiem. Tas ir ļoti atkarīgs, e, attīstīts pakalpojums. Un ļoti bieži personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām viņi dod priekšroku tieši autobusu pakalpojumam, jo autobusi viņiem ir daudz ērtāki izmantojami, nevis nekā citi transporta uh, veidi. Tādēļ. šīs galvenā principa dēļ, kur, par kur mēs šeit iestājamies, lai varētu nodrošināt eh, personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām iespējas izmantot transports, ir jāņem vērā tomēr dažādās atšķirības dažādās dalību valstīs. Un tad jautājums referentam un arī komisijai par to, kā esam iecerējuši progresīvu šo noteikumu īstenošanu, jo, kā jau es teicu, manā valstī uh, tieši šādi personas ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām, viņi var izmantot šos autobusu pakalpojums, un autobusi ir ļoti labi attīstīti šajā jomā. Dažkārt šis cilvēkiem autobus ir vienīgais pārvietošanās mobilitātes veids. Es gribētu zināt, cik lielā mērā esat iecerējuši pamazām cilvēkiem izvēlēties vai pamazām izoties arī šo noteikumu piemērošanu, jo arī uzņēmumiem ir jāparedz zināma elastība, lai viņi var turpināt piedāvāt šāds pakalpums. Ir nepieņemam, ja nelielos ciematiņos eh, mūsu prasības, kuras šeit izstrādāsim, vienkārši šiem cilvēkiem vairs nebūs iespēja pārvietoties, jo pārvedāšanas uzņēmumam mūsu prasību dēļ nāksies bankrotēt, un šiem cilvēkiem arī vēl tāds zudīs pēdējais mobilitātes uh, uh, veids. Jo jāņem ja vērā autobus, tas ir pilnīgi cita veida transporta veids, un arī cilvēki, kuri visvairāk izmanto autobusu pakalpojumus, un autobus ļoti ievērojami atšķirs no citiem pārvedāšanas veidiem, citiem transporta veidiem, un ir arī zinām tūvības starp uh, šoferi un uh, pasažieri, viņi sasveicinās. Uh, Un tas ir kaut kas, kas ir specifisks tieši autobusu pārvidājumiem. Tas ir jāņem vērā. Paldies! Krāmērkungs, lūdzu. Paldies! Mums, protams, ir jāgūst arī mācības no iepriekšējām regulām, piemēram, pasažieru tiesības dzelzceļa transporta izmantošanā. Arī šeit mēs vienojamies ar padomi. Piemēram, viss atkarīgs no braucieniem. Ir braucieni, kur dod pārtiku, ir braucieni, kur nedod neko. Uh, trīs stundas. Vai mums tagad ir jāatgriežas pie bijušajām jau debatēm, kuras notika? Kādēļ mums ir jārunā par vienu tā pašām debatēm vēlreiz un vēlreiz? Par to jau esam runājuši iepriekš. Tad samierināšanās. Aģentūra, piemēram, gaisa transporta pasažieri to nevēlas. Pasažieru tiesības, ka tiesības ir jāīsteno līdz gada beigām. Cilvēki, kuriem ir jāizno šie noteikumi, viņiem tas ir jādara, un vai viņi to ir izdarījuši? Tiek teikts, ka starptautiski informācija nav pieejama, bet mēs par to lēmām iepriekš. Bet vai mūsu lēmumi ir īstenojušies? Mēs vēlamies, lai cilvēki būtu arī uh, ļoti precīzi savā darbā un lai viņiem nenāktos maksāt kompensācijas. Tāda jau bija galvenā ideja. Mēs nevēlamies, lai viņi varētu organizēt savu biznesu uz uh, patērētāju rēķina. Tāda situācija, piemēram, ja pārvedētājs ierodas ātrāk, tad jūs paņemat taksi un jūsu tā Uh, taks, tā, takšu pakalpojumu izmaksas tiek jums atmaksātas. Ir vienkārši jānodrošina, kā ir šī savietojumība, kad ierodas vilciens, tad jums arī ir pretim nepieciešamais autobus un tam līdzīgi. Un par, šo, par šiem cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanas spējām vienmēr uh, šīs jautājums par cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit ne nu tikai tiek runāts par personām, kur ir ratiņkrēslā, bet arī cita veida invaliditāte, arī, piemēram, eskalatoru izmantošanas iespējas, arī, piemēram, jaunas māmiņas ar bērniem, kur viņam ir jāpiervietojas ar dažādiem, dažādiem eskalatoriem, lai nokļūtu no vienas stācijas uz otru, jābūt ļoti piesardzīgiem, mums būtu droši arī skatītos arī kāda ASV pieredze. Un ASV, piemēram, katra pietura var izmantot personas ar invaliditāti. Jo tas ir skaidrams arī ar eh, kāra veterāniem, un mums tas ir arī jādara līdzīgi. Paldies, Fosterkungs, uh, eh, Forkundze. Um, jā, paldies, priekšstādātāji. Es gribētu atgriezties pie paša sākuma. Šobrīd mums ir progresa ziņojums, kur esam saņēmuši no Eiropas komisijas, ne padomas sakrunātāji. Un jāsaka, ka viss ir tikai hipotētiski, mēs eh, viss ir tikai pieņēmumi, pirms mēs pievēršamies šim jautājumam detalizēt un pirms uh, tiek panākt konkrēta vienošanās šajā jautājumā. Un uh, jautājums, uh, kuru jau pieminēja vairāk runātāji, proti par aptvērumu. Jūs noteikti nebūsiet pārsteigti, ja es teikšu, ka es, protams, atbalstu Bredborn kunga komentārus un arī citu komentārus, kas bija līdzīgi, jo mums tik tiešām ir jābūt piesardzīgiem runājot par autobusiem, jo šajos jautājumos ir ļoti daudz subsidiaritātes. Um, bet es gribētu uzsvērt vairākus punktus. Vispirms, pirmais punkts, kas um, ir attiec uz pasažieriem ar kustību traucējumiem, un uh, daudz jau par to runāja. Es domāju, ka jā, tik tiešām ir ļoti daudz tādu pasažieru, kuriem ir kustība traucējumiem, un, un šķiet, ka Lichtenbergers kundze pieminēja šo jautājumu par uh, cilvēku, kuriem ir diezgan uh, smaga invaliditāte. Tas, protams, ir viens jautājums, bet ir vēl uh, simtiem tūkstošiem cilvēku, kuri izmanto autobusu pakalpojums un kuriem varbūt nav tik smaga invaliditāte. Uh, Un ir pats par sevi saprotams, ka, ja, teiksim, ratiņkrāslis tiek bojāts, tad par to būtu jāmaksā un jās, jāsniedz kompensācija. Bet jautājums, eh, par kuru es nezinu, vai runāts padomē, ir kāda ir vadītāja atbildība. Jo, eh, protams, viena lieta ir, ka tas, ka šie te vadītāji ir apmācīti, lai palīdzētu cilvēkiem iekāpt, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un arī izkāpt no eh, šī transporta līdzekļa. Un es domāju, ka te ir tāpat kā uh, gaisa satiksmes jautājumā. Pavisam cits jautājums ir tad, kad jūs jau esat šajā transporta līdzeklī, jo tie cilvēki, kuriem ir smaga invaliditāte, viņus visbiežāk pavadīs kāds. Un līdz ar to mēs nevaram pārvērst vadītāju par mediķi, jeb ārstu, tas nav viņu uzdevums. Un es domāju, ka ja cilvēkiem ir diezgan smaga invaliditāti, tad mums būtu jāparedz vieta arī cilvēkam, kurš pavada šo invalīdu. Un es neesmu īsti pārliecināta par vēl diviem jautājumiem. Viens jautājums ir par atbildību un par apdrošināšanas atbildību autobusu uh, operatoriem. Un es domāju, ka arī šeit mums būtu jārīkojas ļoti piesardzīgi, uzliekot atbildību uz operatoriem un tas pats attiecas arī par šo te nozaudēto bagāžu, un te ir 30 tūkstoši eiro maksimums paredzēts, bet es domāju, ka te ir zināms bažas. Mēs redzējām uh, aviācijas jomā, transponējot uh, šo te likumdošanu, redzējām, ka 99% cilvēku uh, paņem šo te apdrošināšanu, bet ja es ceļotu ar uh, autobusu apvienotajā karalistē es diez vai izņemt šādu te apdrošināšanu. Tāpēc, ja tik tiešām šī bagāža tiek uh, nozaudēta un ja notiek negadījumi, tad es domāju, ka ir ļoti, ļoti daudz pasažieru, kurus tas skar. Un mums ir jāsaprot, ka tīri vēsturiski ir atšķirība starp, uh, av, starp aviotransportu un šo te sauszemes transportu. Un mēs nezinām, cik tā mums būtu jāiet šajā punktā. Tāda būtu man jautājuma, un tagad es labprāt uzklausītu komisijas atbildes. Rikei kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es gribētu izmantot to, ka mums ir diskusijas par pasažieru tiesībām, lai uh, nāktu klajā ar priekšlikumu. Uh, neatkarīgi no tā, vai runa ir par gaisa transportu, eh, dzelzceļa transportu, eh, autobusiem vai jūras transportu, es domāju, ka visi piekrīt pamatprincipiem, proti mēs piekrītām tam, ka mums būtu jārespektē piekļuve, eh, mums būtu jārespektē cilvēku ar kustību traucējumiem, mēs piekrītam tam, ka ir jāskniedz kompensācijas tādos gadījumos, kad ir notikusi aizkavēšanās tāpat arī attiecībā uz gadījumiem, kad tika nozaudāta bagāža. Mēs piekrītam pamatprincipiem, un es domāju, ka ir šādi pamatprincipi, kas pavisam strikti ir attiecināmi uz pasažieru tiesībām. Bet tālāk, kas attiecas uz uh, šiem te dažādiem transporta veidiem, tad te ir atšķirības starp pielietošanu, iebieviešanu un arī uh, šitiem mainīgajiem noteikumiem. Un koordinātori arī ir uh, strādājuši pie šī jautājuma, notikusi apmaiņa ar padomi, un, protams, ka uh, noteikumi par kompensācijām. Es domāju, ka te mums būtu jādomā par katru transporta veidu atsevišķi. Un es domāju, ka tad, kad mēs būsim vienojušies, kad būsim nobalsojuši par šiem te eh, četriem veidiem, par uh, dzelzceļu, uh, sauszemes, jūras transportu tad mums būtu jāizstrādā vispārīga harta, pasažieru tiesību harta Eiropas Savienības līmenī. Un es tajā saskatu vairākas priekšrocības. Vispirms mēs šādā veidā darītu zināmu, ka Eiropai ir politika pasažieru tiesību jomā. Es domāju, ka to visu mēs nedaudz zaudējam šajās sarežģītajās debatēs, runājot par katru atsevišķo transporta veidu. Un otrkārt, tādā veidā mēs informētu uh, patērētājs par to, ka ir pasažieru tiesības, jo tā kā tas tiek pasniegts pagaidām, tad informācija ir ļoti izkaisīta katru reizi, tad, kad mēs runājam par katru veidu, par katru pakotni. Bet uh, pasažieru informēšana un informācija ir pirmais posms, lai darbotos demokrātiski tiktu ievērots pasažieru tiesības. Un tas mums uh, palīdzēs arī pavisam skaidri e, centralizēt e, šo te sūdzību iesniegšanas sistēmu, kas arī ir milzīga problēma. Es domāju, ka komisijas līmenī mums varbūt, komitejā mums varbūt būtu jāpadomā par to, e, tad, kad mēs būsim vienojušies par visām šīm regulām, mums būtu jāvienojas par pamat tiesību hartu, kurai būtu pielikumi gan par aptvērumu, atkarībā no katra šī te transporta veida. Es domāju, ka tādā veidā mēs iegūtu caurskatāmību un arī mēs iegūtu, zinām, politisko virzienu. Paldies! Nē, Epinkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Krāmerkungs, jāsaka, jau pateica daļu no tā, ko es vēlējos teikt, jo īpaši runājot par Amerikas Savienotajām valstīm, es domāju, ka te ir, zinām, saikne starp aptvērumu un šīm te prasībām, kuras mēs izvirzam attiecībā uz piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Es esmu dzīvojis Amerikas Savienotajās valstīs līdz pat ievēlēšanai, starp citu, un tik tiešām Eiropā katram autobusam ir īpaša platforma, kas palīdz iekāpt autobusā cilvēkam ar ratiņkrēslu. Tas tā ir Ņujorkā. Tas nozīmē, ka šie cilvēki var daudz brīvāk pārvietoties, izmantojot autobusu satiksmi. Turklāt pasažieriem palīdz arī šoferis, eh, izmantojot šo te platformu, turklāt eh, citi pasažieri nesūdzas par to, ka mm, šādā veidā transporta līdzeklis aizkavējas, un tas ir pavisam parasta lieta šajā sabiedrībā. Ja mēs izvirzām šādas prasības, tad mums ir jābūt pavisam skaidram arī eh, šīs regulas aptvērumam mums ir jādomā par to, kas ir lokāls un kas ir reģionāls. Vai reģion, ar reģionālu mēs saprotam arī starpreģionālu satiksmi? Eh, Nīderlandē eh, šis te termins noteikti daudz ierobežotāks nekā Francijā un Vācijā, piemēram. Un vēl es uzskatu, ka mums būtu jāparedz zinām subsidiaritāte šajos noteikumos, kurus paredzēsim, un arī tajā, kādā veidā eh, šis teksts tiks izmantots, jo uh, man eh, šķiet, ka nav pareizi visu iekļaut vienā ietvarā. Es domāju, ka mums būtu jāparedz zinām elastību, jo īpaši palīdzot cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kur vēlas izmantot transporta satiksmi, eh, autobusu transporta satiksmi. Nākamajai runātāji desmit sekundes. Desmit sekundes šādam jautājumam. Ja jūs iekļautiet uh, eh, tikai transporta autobusu, tad tas neatieksies uz uh, Lielbritāniju, Īriju un Kipru, kurās nav uh, transporta, kas ceļot pāri robežām. Paldies, saka priekšsēdētājs, ir daži autobusi, kas šķērso robežu apvienotajā karalistē. Ir ļoti maz tādu, bet tādu tomēr ir. Tālāk no komisijas vai Dehunto vai Hauptmans kundze. Lūdzu, jums vārds. Uh, oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Kā jūs zināt, ar šo priekšlikumu mēs vēlamies papildināt pasažieru tiesības visiem transporta veidiem. Uh, Es domāju, ka ir divi svarīgākie jautājumi. Svarīgi, viens no tiem ir aptvērums, kas, protams, bija svarīgs attiecībā uz visiem transporta līdzekļiem, un no otras puses jautājums par šo te vienlīdzību, kas mums jānodrošina, un tāpēc ir nepieciešams pēc iespējas plašāks aptvērums, kas attiektos gan uz eh, starptautisko un nacionālo satiksmi, un arī, eh, cik lielā mērā tas iespējams, uz vietējiem uh, pakalpojumiem. Otrs jautājums ir autobusu uh, pārvadātāja atbildība tādā gadījumā, ja pasažieri uh, cieši negadījumos iet bojā vai viņu pagājuši tiek nožau, nozaudēta. Pagaidām ir diezgan daudz atšķirību, kas joprojām ir spēkā Eiropas Savienībā, un tas rada problēmas pasažieriem, jo īpaši tad, kad viņi uh, pārvietojas izmantojot starptautisko transportu, un tas arī ir pamatā mūsu priekšlikumam. Pirmajā lasījumā Eiropas parlaments atbalstīja galvenajās vilcienos mūsu priekšlikumu, un komisija uzskata, ka lielākā daļa grozījumu ir bijusi derīga, un to mērķis ir nostiprināt pasažieru tiesības. Diskusijas padomē jo īpaši par šiem diviem manis pieminētajiem punktiem notiek nu, diezgan lielām grūtībām, bet es gribētu pateikties Zviedrijas prezidentūrai, kura ir diezgan daudz eh, darījusi un joprojām dara, un uh, kuras darbs ir lielisks strādājot pie šī te kompromisa panākšanas. Es gribētu izmantot arī iespēju un paskaidrot dažus punktus, kuri izskanēja diskusijās. Gribētu paskaidrot, piemēram, ka šis priekšlikums neparedz nekādā gadījumā uh, kompensācijas eh, tādā veidā, ka pasažieri tiek izmitināti, un mēs neuzskatām, ka ir viens uh, princips, kas varētu tikt izmantots visur. Par spīti grūtībām, ar kurām mēs saskaramies šobrīd, un uh, mēs esam pārliecināti par to, ka padomē izdosies vienoties par politisko vienošanos 17. decembrī, un līdz ar to mums izdosies uzsākt diskusijas otrajā lasīmā Eiropas parlamentā pēc iespējas ātrāk, balstoties uz likumdevēja nostājām, un attiecīgi tālāk mēs centīsimies eh, panākt šīs te regulas apstiprināšanu 2010. gadā. Viss vēlākais Beļģijas prezidentūras laikā ir skaidrs, ka dažādās nostājas, kuras tika izpaustas līdz šim, prasīja zināmu elastīgumu no iesaistīto pušu puses, lai panāktu vienošanos. Komisija centīsies arī uh, parādīt savu elastīgumu un centīsies spēlēt uh, Uh, vienkāršotāja loma, lai panāktu šo vienošanos. Tik uzdots jautājums par pakotni. Komisija šajā jautājumā ir atvērta noskaņota, bet es uzskatu, ka šajā jautājumā mums būtu jāskatās, kāds uh, būs progress, kur izdosies panākt turpmāko dienu laikā uz šo te priekšlikumu, kur pat labāk izskatam. Un mēs uzskatām, ka pēc tam mēs varēsim apsvērt visus par un pret par to, vai šādi Eh, bloķēšana eh, pie eh, autobusu satiksmes mums izdos vien virzīties priekš citos jautājumos, un vai mēs varētu iet uz priekšu ar abiem priekšlikumiem vienlaikus. Tālāk vairāki informatīvi punkti. Atbildot Krāmer kungam, līdz ceturtdienai tiks publicēta informācija, kas jau ir mūsu rīcībā par to, kā dalībvalstis īsteno dzelzceļa regulu Un atbildot Rikskungam, es uzskatu, ka, jā, komisija arī vēlētos parādīt, ka uh, Eiropas Savienībā ir svarīgs pasažieru tiesības un nākamajā gadā būs plaša informatīva kampaņa, kas attieksies uz visiem transporta veidiem attiecībā uz pasažieru tiesībām. Tas arī pagaidām būtu viss. Paldies priekšsēdētāji. Okay, think... Uh, Brīnišķīgi. Vispirms kolēģi, ko? Droši vien Kančankungs tad nāks. Droši vien, ka mums visiem jāatzīst, ka ir liels prieks par arī tāpat kā Aila Sanders kundz sagatavojas ziņojuma gadījumā. Jā, vajadzēja no izslēgt mikrofonu kolēģi, lai nereagoties liek ekrānā. Labi, tagad izmantot iespēju došu tātad tālāk, ko mēs darīsim. Attiecīgi referenti un N referenti pirmdien tad sazināties tālāk, kā mēs varam risināt sarunas. Tāpat no savas puses šobrīd uzskat, ka šis jāskat uh, kā pakete. Un, ja mums šeit būs vienots nostājs, par abiem jautājumiem, tad arī abi kopēji ir jāprezentē. Un tā kā komisija saka, ka tāpat kā tas bija arī e, jūras lietu, um, nu, viņi saka, tas var kļūt par tā kā, kā ķilnieku, bet, nu, tā, nu, tas mm, mums tomēr šķiet, ka ir jāpiedāvā vienalga kā pakete. Un katrā ziņā tas ir tāds pamats, lai mūsu referenti un ēnu referenti šobrīd jau turpinātu darbu virzīt tālāk šādā gultnē. Nu jā, nu labi, ja tā jūs piekrītat, tad došu vārdu Kančina kungam, lai viņš to visu tad cēl kopā. Kančina kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji, arī par šo precizējumu no jūsu puses. Manuprāt, ir liederīgi pieeja. Tas tiešām labi atspoguļo mūsu kopējo nostāju. Nu labi, mēs, protams, šoreiz runājam par autobusiem bet eh, tā kā eh, autobus jau nav viens kaut kāds izolēts transporta veids, un mums ir jāskatās kopsakarībās. Komisija pat par sevi jau bija diezgan skaidra, un vēlreiz, kas te jāpasveitro. Nav jau runa par to, ka mēs kaut kādā veidā mēģinam kaut kādu slogu kādam speciāli uzlikt, lai visam zobiem cīnītos par pasažieru tiesībām. Nu, nē, tāds nav. Runa ir tikai par atbildības precizēšanu. Kurš uzņems kādu uh, atbildību un kam ir kas tad attiecīgi jārīkojas. Un ka nevar, protams, no tādas atbildības vienkārši izvairīties. Te skaidri mēs pasakām, ka ir jāpasaka skaidri, kurš ir par ko atbildīgs konkrētos negadījumos. Visā pasaulē taču darbojas un ir piemērojams kaitējuma nodarītāja princips, kurš ar nodarīs kaitējumu, tas arī attiecīgi kompensē. Un mēs tad varam, protams, niansēt, varam runāt arī par īpašo uzmanību, ko veltam cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām. Bet mēs nevaram runāt tikai to tehniski atsevišķi runāt par mm, autobusu parametriem vai par pilsētu topogrāfiju. Tas, nu, nav mūsu uzdevums, nē. Tas ir nepareizi, bet drīzāk mēs tiešām lielais līnijās varam runāt par šiem tiesībām, ko mēs aizstāvam un kas ir svarīgs. Un vēl par šīm robežām, kas tad ir piepilsētu, pilsētu, starppilsētu autobusu maršruti, ka mēs tos nekādā veidā nediskriminētu iepratiem, piemēram, reģioniem un tam līdzīgi. Un kā te ir skaidri noteikumi par pieejamību, ērtu izmantošanu, lūk, tie tie pamatnoteikumus gribam izstrādāt, un šos atsevišķos jautājumus vēl ņemsim tālāk arī vērā un diskutēsim pamatīgi. Un lūk, te nu ir neskaidrais jautājums par reģionālo satiksmi starp mm, tad, reģionāliem autobusu pārvadājumiem, kas tas īsti ir. Šī definīcija nav skaidra, tā vēl ir jāprecizē. Nu, lūk, šādā gultnē mēs šobrīd strādājam. Un jāatzīst, ka šobrīd, kas bija vairāk nekā 500 balsis pār uh, otro pantu, toreiz balsojumā tāds bija, tas tomēr ir nozīmīgs signāls. Bet, ja mēs tā gribam pateikt, ka pilsētu un piebilsētu autobusu neiekļausim regulas aptverumu, nu, tas būtu ārkārtīgi dīvaini. Tas taču ir pakalpojums, ko mēs sniedzam, tad to vajadzētu tomēr kaut ko veidā regulēt. Katrā ziņā mums ir jāpanāk tāda situācija, ka mēs novēršam iespējamās problēmas pasažieriem. Ja, paldies, Kančinkungs! Jums tiešām pamats tiešām tā teikt un atgādināt par šo balsojumu, jo dažkārt jau mēs arī atmiņu strādājam. Un tad mēs sākam runāt par visādiem veidiem izņēmumiem, dalībvalstīm un tam līdzīgi. Tā paldies, ka to atgādinājāt. Nu ko, jums jāturpina darbs, sarunas referentiem un referentiem un ēnu referentiem. Un tad šo jautājumu tālāk virzīsim kā paketi. Paldies! Tālāk ten tīklu projekti. Viedokļa apmaiņa ar Hakei kungu. Viņš te liekam ir jau. Uh, rausim vaļā. Bet jāpaspēj, jo mums vēl jāatceras, ka ir koordinators sanāksme. Un tagad mums ir stunda, bet, nu, atzīšu, ka mums jau nav jāiz obligāti jāpiepilda ēteris visu stundu, tā ka, nu, mēs varam izzināt lietas arī ātrāk. Bet, nu, lūdzu, jums vārds. Bet, ja jūs tagad tādzi dodaties prom, nu, tad lūdzu klusītēm, ja? Un, ja jums kas pļāpājams, tad dariet ārpusē, neiekšā. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī došu savu ieguldījumu iespējami īsi. Ceru, ka iekļaušos desmit minūtēs priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētāji, parlamentārieši, paldies par ielūgumu. Eiropas komisijas vārdā šodien būt te un iepazīstināt jums ar diviem 2009. gadu izsludinātiem konkursiem, gadsimtiem projektiem īpaši tātad dienvidu reģionos mēs runājam. Mēs esam sagatavojuši divas brošūras, kas arī dod pārskatu par šiem atlases kritērijiem, atlases procesu, par tiem projektiem, kas ir iezīmēti jau kā tādi, kas saņems līdzekļus, un tādi, kas savukārt nesaņems projektus, uh, līdzekļus. Nu, mēs redzam, šis jaunie ten tīkli darbojas jau šajā ietvarā kopš 2007 gada, pirms mēs noteicām, kā pirms mēs pieņemam oficiāls lēmums un tiek iedomāt komitoloģijas procedūru, nu lūk, tas tagad jau ir pievieno, pietuvies šiem brīdim, un 7. decembrī ir finanšu piešķiršanas komiteja, kur jūs varat mēģināt pārliecināt dalībvalsts par to, ka līdzekļi jāpiešķir, un tad iedarbināsim komitoloģijas procedūru, un attiecīgi tad sekosim šai procedūrai. Kopš 2009. gada jāatzīst, kad ir jau viens projekts, kas tika apstiprināts, un jau atsevišķi finanšu avoti tika atrasti, kas paredzēja 500 miljonus eiro, par ko lēma komisija. Parlaments par to lēma 21. jūlijā, un šis pirmais lēmums, kas tad tika pieņemts par finanšu piešķiršanu, un mēs redzam, ka jaunais TNT um, budžeta pozīcijas jau dod savu ieguldījumu konkrētiem projektiem Eiropas Savienībā, uh, un palīdzēs arī pārvarēt ekonomisko krīzi. Šodien ir divas galvenās problēmas, kas ir nedaudz mazāk apjoma. Pirmkārt, mēs skatāmies gadskārtējos darba programmas, kas um, ir 80 miljonu apjoma, un 2030 honš. Mēs runājam par daudzgadīgo programmu, kas ir uh, jūras malto maģistrāls un atbalsts autotransporta sistēmām un, un TMS dzelzceļa tīklu pārvaldībai. Šīs process izvēle šogad bija īpaši sarežģīta. Eh, tieši šī gadskārtēja programmai mums bija paredzēti 80 miljoni balsts, kas izriet no 2009. gada pieņemtās darba programmas, saskaņā ar komitoloģiju un jums noteikto kārtību, bija 96 priekšlikumi, kas pieprasīja 359 miljonus eiro, bet 80 E, tad miljonu eiro tikai bija pieejama, tā kā jūs saprotat šo starpību. Un nu, pirmās projekta izvēle, tratēšana bija šī ārējā izvērtēšana, ko veic neatkarīgi eksperti, kas novērtēja katrus individuāli atsevišķi projektus mm, saskaņā visiem TNT kriterijiem, un šī ārēja e, novērtēšana ļāva sašaurināt jau no 96 līdz 56, 59 eh, projektiem, kurus tad mēs arī varam atzīt, ka tas vienalga pieprasa 276 miljonus, 246 eh, miljonus eiro, un tas bija daudz par daudz, līdz ar to nākošais novērtēšanas posms, kur veids komisija, izmantojot ten te e, eh, izpildu aģentūru, ļauj jau sašaurināt to uz 59, šos 59 līdz 32 priekšlikumiem. Un tad šis 32 projektu saraksts, um, kopējo summu, jau ir atspoguļot sarakstā un varēsiet tagad iepazīties un arī paskatīties, kāpēc tieši šie projekti iekļaut sarakstā. Es zinu, ka visi šie 32 projekti arī ir tie, kurus rekomendēja ārējie novērtētāji eksperti, un tad iekšējā komiteja attiecīgi tos uh, apstiprināt iet, un tur atkal savukārt novērtējumā piedalījās vidas un transporta ģenerāla direktorāta pārstāvi. Protams, ka vēl bija citi projekti, kuri, e, kurus noraidīja jau gan arī eksperti, gan arī komisijas darbinieki dažādiem iemeslu dēļ. Nu, pirmkārt, mēs gribējām, iespējams, pieturoties pie politikas noteiktām prioritātēm, otrkārt, atsevišķiem projektiem vienkārši tie neatbild Eiropas Savienības likumdošanai, e, īpaši vidas jomā. Tā ka tad tie arī skrita, atkrita. Un tad sanāca, ka, nu, bija jāizņem, jāizlās arī par budžetu atsevišķu lēmumu. Tā ka tie bija diezgan nozīmīgi soļi, sarežģīti uzdevumi, un ir vairākas dalībvalstis, kas, protams, uzliek zinām um, spiedienu dalībvalstīm nāk klājā vai daudz projektiem. Nu, tad par konkrētajiem projektiem. Uh, lielā mērā projekti ir vērsti uz pētījumiem. 78% no šiem 900 miljoniem tik novērsti tieši pētījumiem, un te ir zinām secība, ko mēs ievērojam ekonomiskās atveļošanas plānam, un šī gadskārtēja programma, kas ir vērsta uz pētījumiem. Un tas ir saskaņoti, un tas ir saskaņā arī izsludināto konkursu, un redzam, ka dalībvalstieši pievērš padzinātu uzmanību pētījumiem, uh, un projektiem šajās nozarēs. Un viņi ir atzīst, ka ir tiešām svarīgi arī pātrināt sagatavošanas procedūras visiem darbiem, kas vēlāk tiks veikti. Un tad mums vēl ir 22%, protams, kas ir konkrētiem darbiem, un vēl atsevišķi mazs procents, kas tad ir vēl citām sadaļām. Par atsevišķiem transporta veidiem, kas droši vien jums ir interesanti, jūs redzat, ka mums ir visiem transporta veidiem paredzēt galvenokārt, protams, dzelzceļš un sauszemes transports. Tas, protams, ka arī atspoguļo TNT politiku. Un tālāk skatieties, kas ir arī veikts un padarīts. Um, viens ir, ka lidostu projekts ir iekļauts. Tad nu, no tas samazina no 13 līdz 1,6%. Gaisa satiksmes transports ir viens tikai projekts. Uh, Ūdens transporta ceļi bija daudz veiksmīgāk šādā ziņā, tur ir labāks iznākums, bija septiņi priekšlikumi, pieci ir ieguvuši iekļaut sarakstā. Ostas 11 priekšlikumi, 3 apstiprināti, dzelzceļš 37, 11 sarakstā, bet es zinu, ka savukārt budžetziņā dzelzceļš ir palielināts no 35% līdz 53% no tā, kas ir apstiprināts sarakstā. Tas nozīmē, ka Kādā ziņā tas ir ļoti nozīmīgs kāpums. Tālāk saucamies transporta 32 projekti 8, bet eh, kopējās jumtas ir 8, 38 miljoni. Un katrā ziņā mēs redzam, kāds ir gadskāties programmas sadalījums. Nu, es nerunāšu par individuāliem projektiem, es jau rād, teicu, ka jūs varat iepazīties ar šiem sarakstiem, kas ir iekļauti, un līdz ar to ir iepazīties ar komentāriem šim sarakstam. Un jums būs papildus jautājumu es labprāt atbildēšu. Tagad daudzgadīgā projektu eh, programma. Tad tā ir otrā programma, ko mēs šodien apskatām. Trīs galvenie jūras, maģist, eh, jūras maģistrāls, eh, dzelzceļa pārvaldība, jaunā MTS sistēma, 240 miljoni un 100 miljoni attiecīgi paredzēti, jūras maģistrāls Bet vienīgais, kur mēs neizmantojam šo budžetu, seši priekšlikumi bija un tikai viens tika virzīts uh, kā piemērots projekts, to vir, virzīja arī ekspertētāji, bet jāatzīst, ka arī visi šie priekšlikumi vai nu nebija geogrāfiski līdzsvaroti, vai tur nebija cits atbilstības, vai netika atbilst, ievērot šī ideja par jūras maģistrāliem, vai tas vispār bija vienkārši par dārgu. Un līdz ar to sanāk, kad ir viens uh, projekts, kas. Uh, no visiem šiem 300, par 7 miljonu apmērā plānoto 30 miljonu vietā tika apstiprināts. Nu, mēs redzam, ka zinām laiku tagad varam veltīt, lai varbūt izlobītu racionālu kodolu, lai katrā ziņā nodrošinātu to, ka nākošo gadā izsludinātā konkursā šie e, rezultāti būtu apmierināšāki. Katrā ziņā tas dalībvalstu rokās. Par ITS, mums bija trīs priekšlikumi, trīs projekti. Viens bija tieši lūgums iegūt finanšu līdzekļus, kas jau bija tā kā projekta otrā fāze, projektam, kas jau tika fana, uh, iegūt līdzekļus 2007. gadā, tagad tiek pabeigts. Un tātad tas bija tas Easy Way, way un mēs uh, gribam noteikt, ka pirms 100 miljonu apjoms tiek piešķirts, nozīmē, ka ir jā veic arī ekspost pētījums par pirmo posmu, lai nodrošinātu, ka tiešām otrajā uh, fāzē piešķirtais 100 miljonu eiro, attiecīgi arī ievērot, nod, palīdzēt nodrošināt ITS standarts uh, visā Eiropā. Tālāk EMTS, dzelzceļa pārvaldība, tas arī jau 2007. vaļa, kur tika attiecīgi piešķirta 270 miljoni, tagad tā ir otrā posma programma, uh, arī te bija pārāk daudz projektu, bija 52 projekti, vairāk nekā 600 miljoniem, bet bija iespējams piedāvājums tikai 24, 240 miljonus, un līdz ar to mums vajadzēja attiecīgi ierobežot pretendentu skaitu. Tālāk, šodien prezentācija un, kad uzklausīšu jūs uz komentārus, es došos uz 7. decembru plānoto finanšu palīdzības komiteju, Finance Assistance Committee, Un, attiecīgi, tad šos lēmumus mēs jau attiecīgi varēsim apstiprināt. Te arī piedalīsies arī parlamentu pārstāvi, un es ceru, ka komisija arī varēs šos divus attiecīgos lēmumus pieņemt janvārī, kas ļautu tad TNT izpildu aģentūras sagatavotos lēmumus arī īstenot. Priekšsādātāji, nu tagad, ja drīkst, vēl vienu minūtīti, lai jums pastāstītu par 2010. gada darba programmām. Pagājušajā nedēļā prezentācija bija Finanšu palīdzības komitejā, Financial Assistance Committee, un tad tiek tā iedibināta komitoloģija, un mēs esam iepazīstinājuši ar divām darba programmām 2010. gadam. Viena ir daudzgadu programma, kas iekļautu upju informāciju sistēmu, tātad 10 miljonu apre, apjomā, konkurss tiks izsludināts Eiropā, un būs otras fāze funkcionālo gaisa bloku projektam, tātad vienotās Eiropas debesis, 20 miljoni paredzēti, daudzgarīgā programma, kas uh, paredzēta uh, un ko apstiprināja dalībvalsts pagājušajā nedēļā. Un vēl ir īpaša programma, kas ietver divas finanšu instrumentus - LGT LGTT, tātad uh, aizdevumu garantijas programma, kur piedalās Eiropas Investīciju banka, saskaņā 2007. gada noteikumiem, 150 miljoni, 105 miljoni tātad jau ir piešķirti, bet ir paprasīts vēl 50 miljoni papildus, un tie arī tiek piešķirti šai programmai, un papildus vēl jaunums, papildinājums būs 80 miljoni vai 18 miljoni, piedodiet, nebija skaidrs jaunai Margarita programmai, kur piedalās Eiropas investīciju banka un daudz dažādas nacionālās finanšu iestādes, kā piemēram Vācija atsevišķas un KFE Francijā. Uh, tāpat arī vairākas Itālijā un Polijā, bet nu, es īsti nenosaukšu augstais Margarit, Margarits fonds, kas eh, paredzēs arī papildus finansējums eida 80 miljoni jaunajiem ten projektiem, kas ļaus aptuveni 1% nodrošināt administratiem, jeb izpild uzdevumiem. Un vismaz 280 miljonu uh, apjomā. Projekt, ten projekts finansēs tieši no Margarits fonda. Un tad šie sa, sa, sasvarams, jeb nu, līdzsvarojums ir līdz ar to 300 pret 8, jeb 1,5 miljoni tikai šiem administrējiem izmaksā. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgs ieguldījums, ko sniedz šis Margarita fonds ko ar katrā ziņā arī varēsim turpmāk um, tikai skatīt kā ierasto procedūru, bet šodien man bija svarīgi izcelt šo Margarītas fondu. Paldies priekšsēdētājiem! Thank you, Mr. Paldies! Ļoti daudz vēlas izteikties, neesmu pārsteigts, raugoties uz visu šo sarakstu. Un man ir jāteic, ka par 902 arī par šo. Arī man Manchester projekts, kas bija īpaši man svarīgs, bet nu raucīsim, kas kolēģiem sakāms. Groškungs, lūdzu. Jā, danke, Fūzicinu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu īsi. Jūs zināt, laiks ir tikai līdz pus sešiem. Paldies komisijai par informāciju. Īsi sakot, viss šie projekta izvēles procedūra lielā mērā ir tieši tas, kā mēs to arī iztēlojamies un sapratām. Vismaz šie galvenie akcenti, kā tie salikti. Netieši šī izvēle, manuprāt, jau tā kā gandrīz modelis, eh, savukārt 44% sausums transportam, eh, ņemot vērā arī, nu, mēs redzam, ka tie zināmas akcenti tomēr salikti. Bet kopējās diskusijas ir interesanti, kā tieši dalībvalstis. kas parasti ir samazinājušas par 50% piešķirto finansējumu šiem fondiem, un tagad mm, milzīgos apmēros iesniedz projekts un paši brīnās, ka tādi projekti nedod naudu. Mums vajadzētu atgādināt, ko parlaments šajā nozarē agrāk teica un kāda bija mūsu prasības. Mums vajadzētu to dalībvalstīm atgādināt. Un tieši tagad ir jāatzīst, ka daudz projektu, kas bija ļoti interesanti, kuri nav iekļauti šajā sarakstā, kas, manuprāt, tomēr bija ļoti nozīmīgi. Par Eiropas uh, ekonomikas atveļņošanas plānu jāpasaka gan vēl viena lieta. Es varu atsaukties uz tiem laikiem, kad, zināms, komisijas priekšsēdētājs, tas bija Žaks Delors, izstrādāja balto grāmatu par šiem lielajiem darbiem, Hontavo, Havo, runā par to, ka Eiropu varam virzīt tālāk un um, lai nodrošinātu Eiropas ekonomisku attīstību un tālāku Eiropas konsultāciju. Bet, nu, mēs redzam, ka ja tas tagad neatspoguļosies Eiropas ekonomikas atvešanošanas plānā, ka transportam netiek piešķirta Uh, papildus līdzekļi, bet tikai tie parastie jau budžeta līdzekļi, kas tikai tādā pātrinātā kārtībā tiek piešķirti, nu tad pienāca īstais brīdis tiem šal atgādināt komisijai, ka transports ir tik nozīmīgs, ka šie atsevišķie projekti varētu sniegt nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikas attīstībai, un simtprocentīgi katrā ziņā būtu jāiekļauj tieši ekonomikas atvešanās programmās un paredzēt atsevišķus speciālos līdzekļus no šīs programmas, nevis izmantot tikai jau tāpat piešķirtos fondu līdzekļus. Un visbeidzot, gribētu norādīt, ka par šo programmu jūs piedāvātie izcēlumi ir interesanti, bet tas, ka jūs sacījat, ka eh, 705 vai 72% no piešķirtiem līdzekļiem tiek novērtīti pētījumiem, nu, tad man interesē, kas notiks ar tiem līdzekļiem, kas tiek piešķirti, un tika piešķirti jau visādiem pētījumiem iepriekš, un kad, kur īstenībā nekādi pētījumi netika veikti, kur vienkārši Eiropas Savienības līdzekļi tika piesaistīti projektiem, un vispār nebija nekāds reāls iznākums, nekāda reakcija, nekas nesekoja. Kas tur notika? Paldies! Much as we'd have billions to pay with. Mēs, runā, mēs varētu organizēt kādus miljārdus, ja mums vienīgi būtu tāda nauda Alkatroja kungam vārds. Paldies! Es varu piekrīst Matjē sacītajiem, man arī ir sajūta, kā attiecībā uz projektu izvēli. Tad mēs šeit uh, esam uz pareizā ceļa. Uh, vismaz, kas attiecas uz eh, projektu sadalību pa dažādiem transporta veidiem. Arī pārvaldes finansēs, protams, ir paredzēts, tas ļoti labi ir nepieciešami. Un tas ir stimuls tiešām no ten, no ten te, jo tas varēs arī palielināt dzelzceļa transportu konkurētspēju tajā pat laikā, kā kolēģis. Mm Es uzdodu arī jautājumu, kas tad notiks tālāk, jo atvesurošanās plāna ietverā mēs esam izvēlējušies uh, fondus izmantot varbūt tādā agrākā stadijā, tā ir laba lieta, bet tas nozīmē arī to, ka uh, šo vairāk gada budžeta periodu beigās mēs saskarsimies ar problēmu, jo tad mums vairs nebūs finanšu līdzekļus, kurus izdalīt projektu realizēšanai. Tādēļ jābūt ļoti piesardzīgiem, izvēloties risinājumus un iespējams varētu paredzēt kādu papildu finansējumu, lai varētu finansēt šos uh, Trans-Eiropas dzelzceļa tīklus. Uh, Ir ļoti svarīgi arī izveidot arī šo savienojumus, tas rāda nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi, un šie ir tiešām Eiropas projekti, kuri mums ir jāatbalsta. Par šo Margaritas fondu, kuru jūs minējāt savā runā, es īsti nepazīstu, es īsti nezinu, par kas ir šis fonds. Uh, Kā pateikt? Vai šis fonds var kompensēt varbūt to, ka mēs to varētu izmantot, tad, kad nonāksim pie vairāk gadu budžeta perioda beigām, kur vairs nebūs finansējums, tad mēs varētu izmantot šo Margaritas fondu. Un vai šis fonds arī varētu mums palīdzēt veikt nepieciešamās investīcijas transporta attīstībai Eiropā? Lūk, tas viss. Paldies! Paldies! Lichtenbergs kundze. Tad, tad Lichtenbergs un tad pēc tam nākamie sarakstā. Jā, herzlichen dank. Paldies. Par šo sarakstu. Nu, ir tiešām interesants lietas, ko mēs kad redzam, iedzinoties par konkrētiem projektiem, kur īsti paliek nauda. Lūk, par to dažas lietas man jāsaka. Mēs visu laiku runājam par šiem slavenajiem jūras maģistrāliem, bet visu laiku runājam, nekas nenotiek man ir pavisam skaidrs, ka daudz ko esam, protams, strādājuši, lai samazinātu birokrātiju, un tas ir, protams, ka šis jautājums jau nav īpaši iemīļots nevienā no dalībvalstīm, jo neviens jau negrib papildus šos birokrātiskos logu uzņemties. Nu, katrā ziņā mums vajadzētu tomēr atvēlēt laiku un pāanalizēt, kāpēc mēs visu laiku runājam par šo izcilu projektu, kas man tiešām personīgi arī patīk, bet pavisam maz, kas reāli notiek sanāk, ka pilnīgi tādi neizdiskutēti projekti tiek iesniegti. Lūk, tas ir jautājums, mums vajadzētu paredzēt tomēr uh, reālam lietām pieķerties, nevis te kaut kādas ziepju burbuļus pūst. Otkārt, man veidojas iespējas, ka nereti veidojas tādi atvilknes projekti, šuplādni projekti, kas pie jebkuras izdevības tiek atkal izvilkts un iesniegt kā jaunu virsrakstu vienkārši. Nu, vai nevarētu reiz varbūt kaut kādā veidā pateikt? Nu, klausieties, trīs, trīs, piecreiz komisija šo projektu ir noraidījusi, mēs vienkārši vispār vairs nemaz neņemam jūs vērā. Nevis 35. komitejā vēlreiz šito visu sākt no jauna izskatīt. Nu, man vismaz ir tāda cerība, ja, ja reiz ir skaidri pateikts, nu, ka šādas muļķības nefinansēsim, bet tas tikai nozīmē, ka kādā brīdī šādas muļķības ir finansētas, un viņiem šīs cerības ar vien pastāv. Bet nacionāla interešu ziņā, protams, sanāk, ka labāk piedzīvot Eiropas Sanības atteikumu, katrā ziņā tad var vismaz teikt, mēs jau neko, tā Eiropa vajadzīga, jā, vainīga. Nu jā, to vajadzētu tiešām papētīt. Vēl man ļoti svarīgi būtu, ja mēs runājam par uh, transeiropas tīkliem. Uh, arī šajā reģionā. Mēs daudz ko esam runājuši, bet neesam skaidri pateikuši, ko tas nozīmē ar reģionālo līdzekļu piešķiršanu. Kas arī tieši skar mūs, lai mēs iegūtu šādu kopējo pārskatu. Piemēram, tagad sanāk atsevišķi projekti, kas ir pamatoti noraidīti, savukārt reģionālajā fondā viņi parādīsies no jauna, un tad viņi arī varbūt pat iegūs finanses, kā tas varētu būt. Mēs taču nevaram vienkārši tā izvēlēties, kas mums patīk labāk. Vienā vietā jums atsaka, otrā vietā jums ir citi kriteriji un pamēģināt vēlreiz. Mums vajadzētu tiešām mm, šādas bezjēdzības novērst. Un katrā ziņā sanāk, ka mēs visu laiku atbalstām tos, kuri uzstājīgāk prasa, nevis tie, kuri ir strādājuši labus projekts. Un vēl pēc tam daži jautājumi par atsevišķiem stāstiem. Mēs redzam, ka ir atsevišķi lietas, ko mēs veicinām, piemēram, šo iekšzemes ūdens uh, maģistrāls. Mēs visu laiku sakām, ka tur it kā iztiek visu laiku bez Eiropas līdzekļiem. Pasaka, mums ir tik izcils projekts, mēs iztiekam bez Eiropas naudas, citākal saka, mums vajag Eiropas naudu, man vairs nav skaidrības, kas ir patiesais stāsts, kā tas īsti ir. Nu, man būtu interesanti to zināt. Un vēl, man šķiet, ka Daudz, protams, te labo ceļus. Vēlreiz visādi, nu, ja mēs tagad sāksim vienmēr tādu atbalstu 730, 770 tūkstošiem visu šos ceļu projekts, mums tiešām ir ļoti svarīgi, kāpēc tad šie lēmumi ir tā pieņemti un kāpēc ne. Un par Margarits fondu es tiešām gribētu zināt, kāds īsti tad vispār, kas tas par zvēru, kāds ir šis mērķis un kādas ir šīs iespējamās spekulācijas. Man tas būtu ļoti interesanti visu skaidrot to. Paldies. Noskaidrot. Jā, tas bija Margarītas fonda. Maisnes kundze, jā. Nu, es uzreiz par šo Margarītas fondu arī. Man arī tas šķiet ļoti interesanti. Es domāju, droši vien ar Dāņiem sāstīts, jo mm, tur taču ir šīs ļoti Margarītas slavens, kas ir turistiem pievilcīgs Dānijā. Bet, nu jā. Daudz, kas jau tika pateikts, mēs kā transporta politiķi droši vien gribētu, lai vairāk līdzekļu būtu vispār kopējā katliņā pieejams projektiem, bet ja mēs skatāmies, ka iekšējais tirgus taču tieši atkarīgs no transporta, un tāpēc tur ļoti svarīgi izveidot šos koridorus un tos vismaz arī esošos papildināt, pilnveidot. Katrā ziņā mēs nodrošinām to, ka visi šie nozīmīgie projekti ir ļoti svarīgi par mobilitāti. Mēs visu laiku runājam, ka mums jānodrošina šīs starp nozarvieb eh, modālā pieeja starpmodālā, bet eh, tas te nav atspoguļots. Lichtenbergs kundze satraucās par ūdens motorceļiem, eh, piedod, tad maģistrāliem. Nu, ka tur arī neskaidrības, nu tieši tā, jāatzīst, ka reizēm grūti noteikt, eh, kas ir īsti pareizā izvēle, kas nav. Mēs ļoti, šim ļoti prātīgi esam šos jautājumus risinājuši. Un tagad vēl par Lichtenbergs kundzes priekšlikumu par tiem projektiem, kas visu laiku tiek izvilkti un atkal tiek no jauna mm, virsīti. Uh, kas nacionāla līmenī vispār nemaz nav pieļaujami vairs. Ja? Es tiešām gribētu zināt, kas tad ir šādi projekti, jo šajos eh, vispārīgajos vilcienos varētu būt tā. Es vismaz iztēlojos, ka konkrēti projekti, kas varbūt nav tik varbūt šobrīd sāpīgi un svarīgi un cer, ka vienu dienu viņi saņem naudu, uh, Nu, es zinu no savas, piemēram, Leisaksijas parlamenta pieredzes, kad reizēm bija, kad viens jau kaž saulaicīgi jau sāka virzīt dažādas projekts, kas varbūt nebija tik aktuāli, bet, nu, gatavamies jau citajam dienai. Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka šī nacionālā atlase varbūt ir savādāka noteikuma, un Eiropas līmenim nevajadzētu konkrētas lietas noņemt. Varbūt somu kārt tomēr ir jāņem vērā, kas jāskatās arī tālredzīgi ilgtermiņā, ko mēs atbalstīsim. Un līdz ar to mēs varētu paplašināt Eiropas transporta politiku. Nu, un savādāk viss jau daudz kas ir pateikts, un šajā gadījumā mm, savas politiskās grupas vārdā viss pateicis. Paldies! Thank you, Mr. Kansian. Grazie, grazie, Presidente. Brevemente. Eh... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jebkurā gadījumā mums vēl būs iespēja runāt par eh, ten, te programmām. Bet runājot par šo Margaritas fondu, manuprāt, būtu liederīgi atgādināt, kāda ir šī sistēma, kāda ir infrastruktūra finansēšanas metode. Esmu pārliecināts, ka tā vieta, nu, lai vienkārši uzpūdināt šīs dažādās iniciatīvas. Varbūt šīs iniciatīvas vajadzētu koncentrēt un apkopot, lai un tad arī paredzēt attiecīgo finansējumu Margaritas fonds tiek pašreiz izstrādāts, un tas varētu būt uh, ļoti liederīgs, ja mēs uh, mm, esam gatavi paredzēt visai lielus naudas līdzekļus. Un uh, tikai par līdzekļu racionalizēšanu, par līdzdalību šajos dažādajos fondos instancēs, mums ir arī jākontrolē tas, kā šīs programmas tiek realizētas. Izmantojot tieši šī fonda līdzekļus, un kas attiecas uz mani, tad šī fonda sistēma, manuprāt, liekas vislabākā metode, lai varētu arī mēs atstāt, tad ietekmi arī uz šo programmēšanu. Uh, jo mums ir jānosaka ļoti skaidri, kuras programmas mums ir prioritārs. Tādēļ ir jābūt skaidrai šai nošķirtībai, tātad prioritārās programmas un šo programmu realizēšanu. Tie ir divi etapi. Ļoti laba sistēma, lai varētu īstenot programmas, kur ir tiešām šis eh, līdzfinansējums, izmantojot eh, šos eh, valsts un privātos fondus. Es gribētu, lai mēs vēlreiz par to runātu kādā no nākamajām sanāksmēm, jo īpaši, kad runāsim par šiem jaunajiem TNT progrā, uh, programmām. Varbūt komisija varētu izmantot vairāk nākotnē šādu veidu instrumentus. Un mēģināt realizēt šos dažādos projektus, tieši izmantojot šādus fondus, un arī Margaritas fondā ir aizdevumu Itālijas aizdevuma līdzekļi, bet Itālija nepiedalījušies Greenfield projektos. Es nezinu, varbūt man ir kļūdaina informācija, bet uh, manuprāt, ka visas dalība valsts varēja piedalīties. Ne tikai valsts, bet arī privātie. Elis Salinēns kundze, paldies par šo ļoti sarežģītu šo uzdevumu. Paldies, ka par prezentāciju. Un arī to, ka esam nonākuši pie labām secinājumiem, jo mēs varam galvenokārt šeit koncentrēties uz prioritārajām jomām. Es zinu, ka Paikas Krīgungam ir lieliski zināšanas, un tā kā mums ir ļoti konkrēti izaicinājumi šeit priekšā, un šeit mēs runājam par jaunām finanšu perspektīvām, uh, arī par šo tīklu, Eiropas transporta tīklu attīstību. Un tad jautājums komisijai, vai komisija varētu mums eh, prezentēt nāk lajā ar dažādiem fondiem, pētījumiem, projektiem, kuri līdz šim ir bijuši līdzfinansēti ar naudas līdzekļiem no Eiropas fondiem. Vai komisija varētu norādīt, vai mēs tiešām šādā veidā tuvojamies nospraustajiem mērķiem? ne tikai par šiem līdzfinansējumu projektiem. Es saprotu. Es gribētu zināt, vai ir kāda līnija, kāds piemērs, ko mēs, kam mēs varam sekot. Vai komisija varētu paskaidrot, būt vairāk, ka šī naudas līdzekļa varbūt nav tik uh, lielā apjomā pieejama. Pētījumā tiek runāts par ierobežotiem riskiem, kā šos riskus varētu ierobežot pirms uzsākt lielākus darbus. Es atceros tīklu regulu, kur mums bija problēmas ar uh, šo stadijas vai pētījumu definīcijas. Labprāt šeit dzirdēt kaut ko vairāk no komisijas par uh, to, cik efektīvi ir šī pētījuma par riska ierobežošanu. Un Margaritas fonds Roberts arī var piekrist. Ka tas tiešām ir arī lēgums, ka variācija arī iekļaut transportu un tad. Kāda informācija varētu dzirdēt no komisijas, varbūt varētu būt pilna prezentācija par to, kas tad ir šis fonds un kādas ir arī iespējas izmantot šī fonda līdzekļus attīstot ilgtspējīgi transporta projekts, runājot arī par kohēziju un mobilitāti. Šeit es gribētu dzirdēt vairāk informāciju, kā var palīdzēt mums Margaritas fonds. Es meklēju informāciju par to, un es arī gribētu dzirdēt vēl kādu papildus informāciju par šo, un arī par šo EasyWay projektu, par ko runāja komisija. Es esmu šeit satrauksies vairāk par darba grāfiku. Tagad mm, tiks saņemts finansējums bet mums tiek teikts, ka mums ir nepieciešama pirmā fāzes izvērtējums. Vai jūs varat lūdzu specificēt, uh, precizēt šeit darba grafiku? Paldies, Liberāckī kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uh, teikt, ka mēs esam uh, precizējušies trīs prioritāšu jomas, un, manuprāt, Šīs ir ļoti labi izvēlētas, bet man ir jautājums. Sestajā lapspusē tiek runāts par prioritātēm un arī par finanšu līdzekļiem. Jūs sakāt, ka mums ir 370 uh, miljoni un mēs uh, esam izlaižuši 356 miljonus. Vai tas nozīmē, ka vēl 13 miljoni paliek pāri vai šos finanšu līdzekļus mēs visus iztērējam, pat ja nav varbūt īsti tādi projekti, kuri varētu kandidēt šādu finansējumu. Manuprāt, mums kopā vajadzētu par to padomāt. Un par pieteikumiem ir 12 Itālijas projekti, 12 Spānijas projekti. Polijai tikai trīs projekti, pat ja tie projekti ir visai līdzīgi, kādi ir Spānijas projekti. Tas nenozīmē to, ka tad, kad ir ļoti liels vajadzība, ka tad ir daudz pieteikumu. Tad kā ir jūsu pieeja? Šādā gadījumā es šeit tiešām varu uzteikt Itāliju, kura arī uh, 69 miljonus mēs pieteicāmies tikai uz 6,3 miljoniem. Jautājums arī, kāda ir komisijas loma, jo dalībās iesniedz pieteikums, ārējie eksperti izvērtē šos projektus un komisija vienkārši dod savu priekrišanu ārējiem izvērtējiem un tad izprintē brošūras. Vai jūs esat pietiekami aktīvi šajā darbā? Gribētu dzirdēt jūs skaidrojumu. Lies tikā kundze. Președinte, aș uh, dori să um, atrag atenția asupra câtorva elemente. Paldies, priekšsēdētāji, gribu pievērst jūsu uzmanību dažiem ļoti svarīgiem elementiem. Šoreiz 2009. gada un arī 2009. gada daudzgad projekts agrāk 8, Tātad 5 miljardi bija eh, aizdevuma garantijai, ņemot vērā to, ka 2007. gadā bija pieprasījums pēc 5,7 miljārdiem eiro, tad varam secināt, ka 2013. un 17. gadam paliks pār tikai 1 miljārds eiro TEN-T projektiem. Tas nozīmē to, 50 miljonu eiro gadā, kas ir ļoti maz. Tādēļ jautājums, ko darīs komisija transporta jomā un kādu budžetu komisija izmantos šiem projektiem. Man ir arī rekomendācija, es uzskaitu, ka būtu ļoti arī liederīgi mūsu transporta un turismu komiteja organizētu uh, pirmajā nākamā gada pusē diskusiju ar nacionālajiem parlamentu pārstāvjiem par e, naudas struktūras, struktūra fondu izmantošanu. Tā ir vienīgā iespēja, kāda ir dalību valstīm, lai varētu pārskatīt savas nacionālās programmas, lai varētu piešķirt vairāk e, naudas transporta projektiem un kas attiecas uz atlases procedūru. Es vēlētos, lai Eiropas komisija varētu ļaut visām dalību valstīm piekļot šiem TNT uh, sarakstiem, lai redzētu, kādi projekti ir izvēlēti. Un es redzētu, kādi ir šie pieteikumi, un tas ļaus uh, dalību valstīm, kuras vēl nav, kur projekti vēl nav apstiprināti, tad šīs dalība valsts varētu iepazīties ar kritērijiem, ar projektu apstiprināšanas kritērijiem, ar, uh, uzzināt, kāda ir investīcija apjomi un tam līdzīgi. Un par šiem diviem lēmumiem uh, gadu un vairāk gadu programmas. Uh, Es runāšu par Rumānijas situāciju. Rumānija nav nosūtījusi priekšlikumus 2009. gada, gada programmai, bet mēs esam nosūtījuši priekšlikumus vairāk gada programmai. Šeit arī ir viens projekts Melno jūru. Nu, skaidrojumi visai dīvaini šajā lēmumā par mūsu projektu. Tur tiek teikts, ka tā kā nav citu projektu, kuri svarīgi šim reģionam, tad vienkārši mūsu projektu noraidīja. Ja mēs pieņemam šādu analīzes principu, nu tādā gadījumā vispār e, neviens Melnās jūras projekts vairs netiks finansēts, un tā ir ļoti liela kļūda. Un līdz ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, Melnā jūra ir tāda jūra, kur tagad Eiropas Savienībai ir tieši piekļuve. Tādēļ ir jāuzsāk šādi projekti un ir jāapstiprina projekti. kuras sniedz mums kādu pievienoto vērtību. Melnās eh, jūras reģions ir ļoti svarīgs, uh, Tādēļ šie motīvu projektu norādīšanai, manuprāt, ir visai dīvaini. Un Margaritas fonds tika izveidots apstiprinot enerģētikas un klīmeta izmaiņas pakotni. Īstenojot attiecīgās direktīvas, kuru mērķis ir finansēt emisiju samazinājumu. Ir nepieciešams paredzēt šī Margaritas fonda līdzekļus arī ekoloģiskiem projektiem, lai samazinātu emisijas. Paldies! Oh, finally, myself, I have to say I've, I've tried to scour through, Mr. Pakelis, uh, these two documents to find. Un visbeidzot, es pats man jāsaka, ka um, man šķiet, ka šīs te e, sistēmas, e, schēmas, kas paredz e, savienot Ziemeļīriju ar Dienvidīriju, jāsaka, es izskatīju divas reizes un neatradu nekādus projektus, kas attiektos uz šo reģionu. Un jūs pieminējāt trīs projektus, man šķiet, ka tie ir vēl trīs projekti, kas ir apvienotie karalistei. Un es gribētu komentēt arī eh, tikā kundzes eh, seikto eh, par Melnojūru. Es nezinu, vai te ir apvienotās karalistas vaina vai Rumānijas vaina, bet acīm redzot, ir lieliski, ka mēs pieteicāmies, bet mēs neguvām nekādu atbalstu. Šis te Mančesteras dzelzceļa projekts Eh, kas ir, vis, kas ir, projek, kas ir eh, vieta, kur visvairāk sastrēgumu. Un vācieši ir eh, strādājuši pie šī projekta, un šķiet, ka šis projekts ir bijis pilnīgi neticams. Tātad man ir ļoti grūti saprast, kāda ir loģika pieņemot lēmumus. Es saprotu Spānijas un Itālijas kolēģis. Un es ceru, ka jūs saprotat, kāpēc es nedomāju, ka jūs esat lielisks un ka jūsu lēmumi nav lieliski. Godīgi sakot, es neesmu apmierināts ar uh, lēmumiem, kurus jūs esat pieņēmuši. Libratskī kungs teica, ka mums jāklausās eksperts un pēc tam jau jāņem, jāpieņem lēmums atkarībā no tā, ko saka eksperts, bet acīm redzot, tas nav darīts. Uh, jo, eh, piemēram, attiecībā uz tiem Manchesters projektu tas joprojām nav izdarīts, un pēc dažiem uh, gadiem jūs nāksiet atkal un prasīsiet vairāk līdzekļu, tāpēc es īsti nesaprotu, un man jāsaka, ka tik tiešām ir ļoti eh, satraucoši tas, ka dažas dalībvalsts no šī negūst pilnīgi neko. Mana valsts ir viena no tām. Es saprotu, ka Ziemeļīrija ir. Uh, apvienotās karalistas daļu, un labi, ka tā ir eh, pievienot īrijai, jo citādi arī tā neko nebūtu dabūjusi. Tāpēc, pavisam godīgi sakot, es saku, ka lēmums par 9021 projektu ir joks. Un es ceru, ka tagad jūs atbildēsiet uz manu diplomātisko komentāru. Much, uh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Es atbildēšu uz jautājumiem tādā kārtībā, kādā tie tika uzdot, un nevis apgrieztā kārtībā. Jā, jūs varat runāt pēc kārtas, bet es jūs apturēšu pulksten 5.30, un ja nebūsiet atbildējis uz manu jautājumu, tā būs milzīga kļūda. Jā, priekšsēdētājs izteikšos pavisam īsi un noteikti varēšu atbildēt uz visiem jautājumiem jūs noteiktajā termiņā, un, protams, atbildēšu arī uz jūsējo. Jūs Vairāki deputāti mm, minēja to, ka ir jāseko ar šo te follow-up procesu mm, pētījumiem, un šogad tik tiešām ir bijis ļoti daudz pētījumu. Tik tiešām būtu ļoti vērtīgi, ja mēs varētu iz, izplatīt pārskatu par šiem te uh, projektiem uh, laikposmam 2006. un 2007. gadam un jūs sapratīsiet, ka es šobrīd nevaru sniegt jums statistikas datus. Es saprotu, ka tie jums noteikti būtu nepieciešami, tie jūs interesētu. Jāsaka, nav formāli pienākumu dalībvalstī, tad, kad šis te projekts ir pabeigts, uzsākt darbu. Un daudzi no šiem projektiem, no pētījumiem nav tādi papīra darbi, tie ir eh, sagatavošanas darbi. Ehm, un eh, pētījumiem mēs esam veltījuši eh, simtiem tūkstošu eiro arī šī finansējuma sākumā, lai um, atrast šos te um, veidus, kā mēs varētu vēlāk būvēt pamat infrastruktūru. Tātad, jā, tik tiešām daudz no šiem projektiem ir eh, sagatavošanas projekti, kas sagatavo īstajiem TNT eh, projektiem. Bet, protams, ka šis priekšlikums ir. Eh, tas ir pelnījis zināmu uzmanību, un mēs noteikti to nodosim tālāk priekšsēdētājiem. Mēs tagad pietuvojamies programmas noslēgumam. To arī pieminēja vairāk runātāji, un atlikušie līdzekļi ir diezgan ierobežoti. Patiesībā tas ir mazāk nekā viens miljards, ja mēs ņemam visus līdzekļus kopumā. Un mēs esam piešķīruši arī 500 miljonus atjaunošanas plānam priekšlaicīgi, un mēs 2010. gadā izskatīsim portfeļu projektus. Un, tā ir 5 miljārdu programma, par kur tika nolēmts 2007. gadā, un mēs ceram, ka neliela daļa šī te finansējuma būs pieejama atkal, jo darbs gluži vienkārši nav paiek, pabeigts saulēcīgi, vai arī aptvērums ir mainījies, un tātad ar šo te vidusposma pārskatu mēs noteikti varēsim arī rast vēl līdzekļus. Uh, un parādīsim arī to, ka TNT līdzekļi tiek izmantoti tik labi, cik tas ir iespējams, un ka katrs eiro tik tiešām ir izlietots pienācīgi, un ja dalībās nevar šos līdzekļus izmantot, tad mēs tos varam atkārtot izmantot projektā. Tātad ar šo te vidusposmu pārskatu mēs ceram, ka 2010. gadā mēs varēsim iepazīstināt dalībvalstis un arī jūs ar pārskatu par to, kas vēl paliek šajā programmā uh, saskaņā ar šīm te norādošajām prioritātēm, kuras ir apstiprināts un um, kas uh, paredz arī izmantot šos te LGTT līdzekļus. Un jāsaka, kā jau es teicu savos ievadvārdos, mēs ļoti, mēs ļoti nolāž, nožēlam to, ka Maskas ir darīt šajā jomā, un mēs Um, strādājam pie šī jautājuma, lai, lai labāk projekti tiktu iesniegti un cerams, ka 2010. gadā mums izdosies panākt labāku rezultātu. Tāpat arī es ceru, ka komisija uh, strādās pie um, jūras maģistrālēm. Mums ir um, aizdevumu garantiju uh, projektu, mums ir arī um, inteliģentā transporta sistēmas. Un es ceru, ka tik tiešām notiks arī eksposte izvērtēšana. Un balstoties uz šo izvērtēšanu, mēs sagatavosim lēmumu par finansējumu prieš, piešķiršanu otrajā fāzē, atkarībā no tā, kuri projekti tiks izraudzīti, bet šī te uh, izraudzīšanas procedūra uh, nekādā veidā neietekmē e, finansējuma lēmums, kuri ir jāpieņem izpildu komitejai saskaņā no, nu, ar to, kāds būs izvērtējums pirmajai e, e, fāzei. Tātad aizdevuma garantija, instruments, jūras maģistrālis, ITS, par to visu mēs vienojamies 2007. gadā un redzēsim tad arī, cik daudz līdzekļu atliks parastajām gadskārtējām programmām. Uh, kas par spīti e, nelielajiem pieejamiem līdzekļiem tomēr tiek izmantots li ļoti lielā mērā no dalībvalstu puses, kā mēs to redzējām, piemēram, šogad. E, dalībvalstis ļoti vēlētos, lai šīs programmas arī e, būtu spēkā arī turpmāk jo ar šo tiek finansētas aktivitātes, kuras nav viegli finansēt nacionālā līmenī, dalībās līmenī, bet dalībvalstīm šīs programmas, um, gadskārtajās programmas ir ļoti svarīgas, un mēs ceram, ka tās būs 2010., 11., 12. un 13. gadā. Protams, ka tas nav daudz, un es pilnībā piekrītu jums tajā, ka mums uh, no 2010. līdz 2013. gadam būs jāizdara diezgan smaga izvēle Es jau teicu, uh, ka ir diezgan liels pieprasījums pēc TNT uh, uh, projektiem, un to minēja vairāk runātāji, ka budžets, kur parāds dalībvalstis, nav saskaņā ar vajadzībām, kādas ir dalībvalstīm. Kāds būs, kāda būs situācija nākamajās finanšu perspektīvēs un vidusposmā, par to ir jāved politiskas diskusijas, bet es domāju, ka programmai ir uh, programmā ir iekļaut tādi projekti, kuriem būs ļoti plaša ietekme un, un es domāju, ka mums nav jādomā tikai un vienīgi par politiskajiem mērķiem. Šīs programmas ir interesants arī citādā ziņā un tāpēc tām būtu nepieciešams piešķirt papildu finansējumu. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs mēs vēlētos uh, trešo EATMS uh, konkursu, uh, lai pātrinātu šo te procesu. Arī vēl papildus šiem te, šiem te koridoriem, kas paredzēti 2018. gadu. Tālāk bija ļoti daudz komentāru par Margaritas fondu. Tas ir fonds, kuru piedāvā uh, Eiropas Investīcija banka un atbalsta vairākas institūcijas, finanšu institūcijas dalībvalstīs. Es nepieminēju Itālijas pienesumu, bet uh, uh, Itālijas Kesa de, depo uh, arī piedalās šajā fondā. Es no galvas īsti neatceros, bet. Bet uh, šajā te fondā joprojām var piedalīties, un tiek uh, sagaidīts, ka vairāk dalībvalsts izteiks ieinteresētību piedalīties Margaritas fondā. Galvenais mērķis ir sasniegt 1,5 uh, miljārdus uh, eiro, kas būtu pieejami TNT projektiem, enerģijas projektiem, tā skaitā arī atjaunojumās enerģijas projektiem. Un centīsimies piešķirt pēc iespējas vairāk līdzekļu tādām programmām, kas ir ar efektīvāku uh, pienesumu no klimata, viedokļa, no klimata pārmaiņu viedokļu. Protams, ka Margaritas fonds nevar aizstāt TNT projekts uh, pro, līdzekļus, bet vienlaik šie 80 uh, miljoni saskaņā ar vienošanos starp fondu un komisiju uh, tiks piešķirt arī TNT Un, protams, e, minimums ir 280 miljoni, e, kas ir 23% no projekta. Un, ja mēs to pareizinām ar 5, tad tas nozīmē 1,5 e, miljārdi eiro. Un tas ir diezgan daudz, ņemot vērā, ka tie ir liel, lielākoties uh, privātās publiskās uh, partnerības projekti. Tātad tas ir eh, ļoti pamatīgs eh, papildus finansējums, bet tas nekādā veidā neaizstāja pamatfinansējumu. Vai TNT eh, ietveros mums ir kāda īpaša metoda, kā mēs izraugamies šos projektus? Es domāju, ka nē. Dalībvalsts, kuras var pieteikties, kuras ir apstiprināmas, tās arī piedalās. Uh, Man nav īpaši uh, eh, informācijas par to, ka mēs kaut kādā īpašā veidā izraucītos eh, dažus projektus, bet. Uh, un tas tā ir arī daļa atbildes uz, uz jūsu jautājumu. Tas, ka šis projekts nav izraudzīts TNT uh, ietvaros, nenozīmē, ka tas ir labs, nav labs projekts, bet tas nozīmē, ka gluži vienkārši tas nav konkurētspējīgs un tas nav arī apstiprināts no finansiālā viedokļa. Uh, tā, tā piemēram, tie var būt projekti, kurus uh, komisija nav apstiprinājusi, kuri uh, varbūt netiek apstiprināti budžeta uh, iemeslu dēļ, bet pie tā es varbūt vēl atgriezīšos vēlāk. Un jautājums par to, vai mēs um, balstāmies uz ārējo izvērtēšanu. Jāsaka, ka šogad noteikti nē. Mēs uh, izmantojam šo ārējo izvērtēšanu sagatavošanas uh, posmā, bet ar TNT um, izpildu aģentūru mēs cenšamies rīkoties pēc iespējas profesionālāk. Un tad, kad ir izstrādāti uh, um, šie te projekti, tad mums ir jāizdara ļoti smaga izvēle, un izvēle ir balstīta gan uz projektu relatīvo kvalitāti, gan arī uz transporta politiku, tās prioritātēm. Un tas viss dod rezultātu, kas, es uzskatu, tomēr ir labs gan no modālā līdzsvara, gan transporta politikas viedokļa. Uh, Un kā jau es šodien dzirdēju, protams, tas varbūt no geogrāfiskā pārklājuma viedokļa nav uh, pareizais uh, veids, bet uh, tas noteikti tā arī būs nākotnē. Daudzi no projektiem ir labi uh, projekti, un tāpēc arī tie bija atbalstāmi. Par šiem projektiem, kas tiek iesn... tie varētu iesnie... tikt iesniegti vairāk nekā vienreiz, tas nav paredzēts. Bet viens piemērs, kas man nāk prātā, ja projekts atgriežas, jā, tik tiešām ir tādi projekti, kas ir atgriezušies vairākas reizes, bet tiem ir bijušas dažādas sastāvdaļas tomēr. Tātad projekts tomēr ir pamainījies uh, starplaikā. Bet, nu, noteikti pie šī jautājuma arī mums vēl būtu jāstrādā un tas būtu jāpārdomā. Uh, tālāk tika izteikts ierosinājums par uh, to, ka mēs varētu iepazīstināt ar Margarets eh, fondu. Priekšsēdētāji, ja jūs tas tik tiešām interesētu, komisija varētu sagatavot, mēs kopā ar kolēģiem eh, varētu sagatavot eh, šo prezentāciju un varbūt jūs interesētu arī tas, kā strādā Eiropas Investīcija Banka šajā jomā, kas arī varētu tādā gadījumā ierasties un informēt jūs saistībā ar šo projektu. Tālāk šķiet, ka ir jāatbild uz jautājumu par jūras maģistrālēm. Un man jāsaka nožēl, ka tik maz projektu tika apstiprināti tikai viens no sešiem. Un tas nozīmē, ka mēs nevarējām eh, piešķirt nepieciešamās līdzekļus, ja mums eh, pietrūka aptuveni 13 miljārdi, tas nenozīmē, ka mēs šos līdzekļus, kurus neesam piešķīroši, esam zaudējuši. E, to varēs vēl pārskatīt. Mums ir jādomā par um, budžeta um, pārvaldību. Un lielākā daļa līdzekļu tomēr tiek izmantota, un katrā ziņā šie līdzekļi netiek uh, pazaudēti un tas, kas netiek izmantots 2009. gada pro programmā, tiks izmantots 2010. gadā. Un eh, tā kā ir diezgan maz līdzekļu, eh, kas ir paredzēti nākamajam gadam, mēs tomēr esam paredzējuši pa, pa, atlikt šos līdzekļus, atlicināt uz nākamo gadu, nākamā gada projektiem. Tālāk par Melno jūru un jūras maģistrālēm un tas pats būtu sakāms arī par jebkuru citu uh, jūras reģionu Eiropā. Un man ļoti žēl, ka šis pētījums, kas varētu būt uh, noderīgs, netika apstiprināts. Un jāsaka pavisam formām, ka ārējā izvērtējumā šis projekts tika noraidīts, un mums komisijai ir jābalstās uz ārējo izvērtējumu, lai sāktu darbu, lai tik tiešām runa būtu par atklātu izvērtēšana. Un kāpēc ārējā izvērtēšanā tas uh, tika noraidīts? Jūs noteikti varat saņemt šo informāciju, detalizētāku informāciju, lai labāk saprastu, kā mēs nonācām pie šāda lēmuma un kāpēc e, šis te ļoti vērtīgais projekts, kas varbūt nebija pietiekami sagatavots, tomēr tika noraidīts. Un mēs tāpat arī sistemātiski uh, ļaujam dalībvalstīm iepazīsties ar ārējās izvērtēšanas eh, šiem te eh, materiāliem, lai dalībvalsts varētu saprast, kāpēc tādi vai citādi projekti ir tikuši noraidīti. Un mūsu uh, rīcībā ir informācija arī par to, ka gadu no gada uh, šo projektu kvalitāte uzlabojas. Un, kā jau es teicu, uh, arī izvērtēšana, kas ir viens no kritērijiem, tomēr uh, parāda, ka dalībvalstis ar katru gadu uh, cenšas uzlabot savus projektus. Priekšsēdētāji noslēgumā par apvienotās karalistas uh, eh, projektiem. Viens no šiem ir uh, Ziemeļīrijas savienojuma projekts, un daži tika arī noraidīti. Tagad, kad apvienotā karalists tomēr nāk klajā ar priekšlikumiem, ļoti žēl, ka tie tiek noraidīti, bet es gribētu atgādināt, ka Ekonomikas atvesļošanās eh, plāna ietvaros ir paredzēti līdzekļi, un eh, šī te plāna ietvaros ir dits padarīts daudz vairāk nekā uh, mūsu minētā projekta ietvaros, mūsu sistēmas ietvaros. Tālāk es atgriežos pie specifiskiem projektiem jo īpaši šis te 9021 projekts Manchesteras pētījums, mēs konstatējām to, ka pētījums varētu būt noderīgs, bet tas ir šobrīd nāk ļoti agri. Un jautājums ir par sviras efektu. Un runa ir par 605 miljoniem eiro. Un jāsaka, ka mums ir jāizdara šī izvēle eh, par labu tiem projektiem, kur ir lielāks svirs efekts. Es saprotu, ka raugoties uz vienu atsevišķu projektu, jums eh, man atbild nešķiet pietiekam pārliecinoši, bet jūs saprotat arī, ka no komisijas viedokļa uh, Mums ir no 50 uh, eh, projektiem jāizraugās ļoti maz skaits projekts un jāsamazina arī um, finansējums, un varbūt, ka no geogrāfiskā izvietojuma viedokļa tas nav īsti pareizi, bet mēs cenšamies uh, atbalstīt tos projekts, kas varētu būt uh, visliederīgākie. Lielas paldies! Well, you answer, paldies par jūsu atbildi, pakeikungs. Lai gan tās absolūtās muļķības, bet nav vienalga. Paldies par to. Tātad tie bija 658 tūkstoši, nevis miljoni, ko viņi prasīja. Nu ko, labi, dāmas un kungi, tagad koordinātors sanāksim.